przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Dāmas un, Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, es uzsāku šodienas sanāksmi. Man ir e, skumja ziņa paziņojama. Franču policists Žanšuš Mero, viņa nošāvusi ETA, un tas parāda, ka terorisma problēma Eiropā vēl nebūtu nav atrisināta. Manā vārdā un parlamenta vārdā es vēlētos izteikt līdzjūtību ģimenē. Es ceru, ka Francijas un Spānijas policija šeit panāks taisnīgumu un uh, šīs slepkavības izdarītāji tiks saukt pie atbildības. Vēl viena ziņa. Kubā apmēram 30 demonstrācijas dalībnieki, sieviešu kustības demonstrācijas dalībnieces ir saņemtas cieta arestā, un tās ir uh, ieslodzīto meitas, kas sēž cietumā. Parlaments uh, pirms kāda laika piešķīra Saharova balvu cilvēktiesību aizstāvjiem šajā valstī. Tādēļ šodien mēs domās varam atbalstīt Kubas sievietes. Nākamais punkts darba kārtībā - kopīgas debates par diviem ziņojumiem par Eiropas centrālās bankas gada pārskatu, gada pārskats par eirozonu. Vispirms Edvarda Šiklūnas ziņojums par Eiropas centrālās bankas gada pārskatu par 2008. gadu. Tālāk būs Svena Gigolda ziņojums par gada pārskatu par eirozonu un valsts finansēm 2009. gads. Vispirms es gribētu dot vārdu referentam Edvardam Skiklunas kungam. Lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Divi pēdējie gadi ir bijuši vieni no nopietnākajiem Eiropas centrālās bankas eh, dzīvē, kopš tā ir sākus darboties. Manā ziņojumā par ECB gada pārskatu par 2008. gadu es galvenokārt uzmanību arī esmu vērsis uz diviem pēdējiem gadiem. ECB ir atbildējusi savu mandātu ietvaros uz krīzes izaicinājumiem, un mums ir jārunā par Eiropas finanšu arhitektūras izmaiņām. Un visbeidzot, ir jārunā par Eiropas centrālās bankas ticamību. Es tiešām ceru, ka ziņojums ir līdzsvarots. Finanšu un ekonomikas krā, krīze ir lielākā pēdējo 80 gadu laikā, un pēc būtiska ekonomiskā pieauguma lielākajā daļā dalību valstu šobrīd lielākā daļa dalību valstu cieš no tās. Uh, Mums ir jārunā ar ļoti, par bu, ļoti būtiskām sekām visās ekonomiskās. 2008. gadā IKP pieauga tikai par 0,7% un 2009. gadā dalību valstis eh, ir eh, piedalījušās 2009. gada un 2011. gadā visticamāk eh, budžeta deficīts pieaugs. Komisijas ekonomiskais paredzējums ir tāds, ka 2009. gada māja ekonomikas prognozē paredzēja, ka vidējais eirozonas budžeta deficīts sasniegs 5,3% un vidējais valsts parāds 77,7%. Tie ir skaitļi, kas 2010. gadā visticamāk pieaugs. Lai gan dalību valsts visā Eiropā cenšas ekonomiku stimulēt, bezdarbs ir īpaši jauniekiem līdz 25 gadu vecumam ir strauji pieaudzis. Es tiešām ticu, ka ECB ir adekvāti atbildējusi uz krīzes izaicinājumiem. ECB primārais uzdevums saskaņā ar ES līgumiem ir nodrošināt cenu stabilitāti. Lai gan inflācija ievērojami pārsniedz pašas ECB noteikto maksimālo robežu 2% apmēros un augstāko punktu 4% sasniedz 2008. gada jūlijā, pēc tam atkal tā strauji pazeminājās un pašreiz ir pat noslīdējusi zem nulles. Un e, šobrīd, 2009. E, gadā, tas ir pat 1%. Jāņem vērā, ka dažbrīd procentu likuma samazinājums bija nepietiekams vai salīdzinājumi par to, ko veic citas centrālās bankas, piemēram, ASV centrālo rezervu sistēmu, ir adekvāts. E, runājot par daudzām finanšu institūcijām. Daudzas uh, finanšu institūcijas ir mēģinājušas ietekmēt pensiju fondus. fondus. Protams, mēs varam uh, runāt par to, ka ECB in, procentu likuma samazinājums nav bijis tāds kā ASV Federālo rezervu sistēmai vai Anglijas bankai. Tomēr ECB eh, e galvenā loma ekonomiskās krīzes laikā bija būtiski palielināt Eirozonas bankām nodrošināto likviditāti, īpaši lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ekonomiskie apstākļi bija ļoti smagi. Un tomēr ir nepatīkami, ka daudzas bankas likviditāte ir izmantojusi galvenokārt, lai uzlabotu savu situāciju es e, nevaru nepieskarties arī politikas jautājumiem, kas ir nepieciešams patreizējiem e, finanšu stabilitātei. Mums ir nepieciešama tūlītēja rīcība, un tomēr ļaušu par to izteikties manam kolēģim Gigaldu kungam. Prieksēdētāja kungs, es uzskatu, ka dialogs starp ECB un parlamentu ir konstruktīvs un adekvāts. Tas ir jāturpina. Es tiešām ticu, ka parlamentam ir jātiek vairāk iesaistītam ECB valdes locekļu izvirzīšanā un arī ECB prezidenta izvirzīšanā. Es vēlētos, lai procedūra šo posteņu izvirzīšanai būtu vairāk pakļauta parlamenta kontrolēji. ECB atskaitās Eiropas parlamenta iedzīvotājiem caur parlamentu, un mums ir jāstiprina šī saikne. Krīze ir pierādījusi, ka tirgiem ir tendence, e, tendence e, nevienmēr pašiem saregulēties, un šajā sakarā es atzinīgi vērtēju priekšlikumus, ka vajadzētu izveidot uh, Eiropas sistēmisko risku kolēģiju, kuras uzdevums būtu pāraudzīt situāciju un dot agrīdus brīdinājumus par jebkādiem sistēmiskiem riskiem vai nelīdzsvarotību finanšu tirgos. Paldies, pārtrauc priekšsēdētāja kungs. Tagad es dodu Sven. Gigolda kungam lūdzu. Priekšsēdētāji. Ziņojums par 2009. gada par eh, eirozonu un par valsts eh, finansēm tika sastādīts laika brīdī, kas eh, eirozonai radīja milzīgus izaicinājumus. Un šis laika brīdis vēl joprojām nav pagājis. Ekonomiskā situācija pilsoņiem, tāpat kā mums visiem, sagādā milzīgas bažas. Un šajā laika brīdī uh, ikonā ļoti labi tas tika sagatavots eh, un to atbalstīja liels vairākums. Un eh, es vēlētos tā arī to prezentēt. Ir skaidrs, ka gan komisijas eh, dokumenta, gan arī ieteikumos, kurus mēs kā parlaments un kā Ekons esam to šeit sagatavojuši parlamentām, tur ir ļoti skaidri redzams, ka no vienas puses ir jāstabilizē ekonomiskā situācija, no otras puses krīze, kas pat labam vismaz ir drusku stabilizējusies, un izaugsmes skaitļi šeit ir jau drusku arī uzlabojušies. Krīze ir iegājusi otrajā fāzē, proti ir radušies milzīgi deficīti valsts finansēs. Tā ir arī cena, kas ir jāmaksā, lai tiktu ārā no šīs krīzes. Ziņojuma vēstījums ir ļoti skaidrs. Mums pēc iespējas ātrāk ir jāno, uh, jāizmanto šo stabilitātes un izaugsmes paktu. Mēs nevaram atstāt saviem bērniem un mazbērniem šādu veidu parādus. No otras puses, ziņojumā ir skaidri pateikts, ka izaugsmes un. un uh, stabilitātes pakta noteikumi ir tādi, ka Eirozonā ir jāveic trūkst pasākumi, lai labāk koordinētu darbību un rodas līdzsvara trūkums eirozonā. Šī problēma ir jārisina, e, budžeta un nodokļu politika ir e, jāveido labāk. Lielie izaicinājumi, kurā atbildīgie par ekonomiku eirozonā tiem ir jārisina atbildīgā veidā šie uzdevumi. Tas nozīmē, ka nevar pieņemt, ka katrs uh, pastāvētu uz savām privileģijām un atbalsta tikai savu nacionālo politiku. Komisijā un Eirogrupā tika ieņemtas noteiktas nostājas, e, un e, ir šajā situācijā jāveic nepieciešami pasākumi. Pirmkārt, mums ir nepieciešama efektīvi instrumenti, lai panāktu ekonomisko koordināciju. Otrkārt, Eirozonas struktūrālo atkarību no resursiem ir jāsamazina. Mēs nevarēsim atļauties, ka nākamajā uh, krīzē uh, naftas un citi resursi atkal nonāktu šādā recesijā, jeb lejupslīdē. Nevar būt, ka finanšu tirgi pēc šīs krīzes netiks efektīvi regulēti, bet kā mēs to tagad jau saskatām, ka būtiskajās uh, iestādēs, piemēram, uzraudzībā, atsevišķas dalību valstis dara tā, ka nemaz netiek izteikt saprātīgi priekšlikumi. Ceturkārt, tas nav iespējams, ka šādā krīzē notiktu rīcība pret mūsu vērtībām, piemēram, sociālajām, bet kā dalību valsts, dažas dalību valstis izvirza absurdas uh, procentu likmes. Tādēļ tiek prasīts uh, uzlikt šādas uh, nodevas samaksātajām prēmijām. Un šeit galvenais ir tas, ka ir jāveic nepieciešamie labojumi nodokļu politikā, un lai tas nebūtu uz eh, iedzīvotāju pirktspējas rēķina. Visvienkāršākais risinājums to visu virzīt uz priekšu būtu efektīva sadarbība nodokļu jomā. Komisijai vajadzētu ātri un ļoti skaidri izvirzīt priekšlikumus par kopējo pamatu uzņēmumu peļņas nodokļu jomā. Ziņojums prasa arī, lai būtu ziņojumu pienākums uzņēmumiem attiecīgās valstīs, tas no valsts uz valsti, eh, lai mēs arī izstrādājam attiecīgu priekšlikumu. Un principā vajadzētu būt runa par to, kā tagad sadarbojoties Monti kungam un attīstoties no jauna, atdzīvoties iekšējam tirgum, lai šim principam nodokļu sadarbība, lai tā būtu prioritāra, raugoties attiecībos konkurenci, lai mēs no šīs krīzes neiznāktu ārā vēl lielākiem parādiem, bet stiprināti. Uh, stiprinot ekonomisko sadarbību darību valstīs, lai tas varētu parūpēties par to, lai mūsu bērniem nebū, nepaliktu parādi, bet eirozona, kas sadarbojas tā vietā, lai konkurenci radītu vēl draudīgāku. Paldies! Paldies! Sveicu šeit Eiropas centrālās bankas prezidentu Žanu Klodu Trušē. Lūdzu, jums vārds, priekšsēdētāja kungs. Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, man ir liels prieks eh, šajās debatēs eh, par eh, rezolūciju par 2008. Eiropas centrālas bankas gada ziņojumu šodien būt šeit klāt. Tā kā bija parlamenta vēlēšanas pagājušajā gadā, tad eh, šā gada debatas ir eh, nedaudz vēlākā brīdī notiek. Bet tas man dod iespēju eh, galu galā arī pievērsties aktuālajai situācijai. Kā jūs zināt, priekšsēdētāja kungs, tad centrālā banka priecājas par ciešajām attiecībām ar Eiropas parlamentu, uh, kas eh, ir daudz plašāks nekā līgumā noteiktie pienākumi. Gadu gaitā mums ir bijis ļoti auglīgs dialogs un gribētu jums teikt, ka mēs eh, tikko uzklausījām arī lieliskus eh, ziņojumus no abiem referentiem, kas parāda arī mūsu tiešās attiecības. Savā uzrunā šodien es gribētu īsi pievērsties ekonomikas attīstībai kur mēs visi varam vērot, un naudas politikai, kur īstenojas Eiropas centrālā banka. Uh, Un gribu pievērsties dažiem punktiem, kas ir arī rezolūcijas projektā, un gribētu izteikties arī par tagadējo situāciju. Vispirms par ekonomikas attīstību un par pagājušā gada monetāro politiku. 2009. gadā Eiropas centrālā banka, kā jau ziņojumā ir teikts, for advanced economies since the Second World War following the profound intensification of the financial crisis. Pēc tam, kad uh, izvērsās finanšu krīze 2008. Uh, gadā, 2009. gads uh, uh, nozīmēja uh, um, milz kritumu ekonomiskajās aktivitātēs uh, visā pasaulē. Ekonomikas aktivitāte samazinājās mēnesi pēc mēneša. Šī uh, perioda laikā uh, uzticēšanās eh, noturēšanās, noturēšanai bija jāveic eh, eh, nopietni soļi Eiropas centrālajai bankai, kas bija nepieciešami. Un tā pašā laikā mums bija jānodrošina arī vidēji termiņa cenu stabilitāte. Visumā, visumā mūsu nestandarta monetārās politikas pasākumi, ko mēs kopā saucām par kredīta atbalstu, uh, atbalstīja ļoti labi Eiropas ekonomiku. Um, tas atbalstīja naudas tirgu, veicināja finansēšanas apstākļus un ļāva labāk līdzekļiem ieplūst reālajā ekonomikā, ko mēs sasniedzām ar uh, procentu likumu samazinājumu. Bankas izmantoja ECB um, zemās procentu likumus, lai kreditētu maisaimniecības un uzņēmumus. Uh, Svarīgi ir, lai situācija atgrieztos uh, normālā situācijā, un uh, ja mēs uh, pārāk ilgi turpināsim šos uh, pasākumus, tad uh, tirgus, uh, uh tos, tas tirgu ietekmēs. Mēs negribam veicināt šādu atkarību, un tāpēc 2009. gada decembrī mēs sākām pārkāpeniski pārtraukt mūsu ārkārtas kredītu pasākums, uh, un uh, tas bija tāpēc, ka mēs redzējām, ka finanšu tirgi uh, atgūstas. Mēs redzējām, ka uh, notiek pārfinansēšanas operācijas. Tā pašā laikā mēs esam apņēmušies pilnībā turpināt Eiropas, uh, Eirozonas uh, banku sistēmai likviditātes palīdzēbu vismaz līdz šā gada oktobrim. Mēs uzskatām, ka monetārā politika šobrīd ir piemērota, kāda tā tiek īstenota un uh, Tas atbalsta gan uh, cenu stabilitāti vidējā termiņā, gan inflācijas gaidas. Un tagad pievērsīšos dažiem jautājumiem, kurus jūs norādāt rezolūcijā un kas tika minēti ziņojumā. Runājot par uh, atskaitīšanos un par caurskatāmību, mēs augstī novērtējam regulāro dialogu ar Eiropas parlamentu un arī konstruktīvo uh, garu, kādā uh, Eh, notiek mūsu viedokļa apmaiņa. Mēs atbalstām arī ekonu komitejas atbalstu mūsu uh, ceturkšņu monetārajam dialogam. Un referents jau teica, ka mēs esam atbildīgi Eiropas cilvēkiem, Eiropas pilsoņiem caur Eiropas parlamentu. Mēs uzskatām, ka ECB ir viena no caurskatāmākajām centrālajām bankām pasaulē, jo mēs uh, nu, noturam preses konferenci pēc mūsu valdes sēdēm uzreiz, un e, tā ir iniciatīva, kuru līdz šim vēl nav pārņēmušas citas lielās centrālās bankas. Mēs publiskojam arī reālā laikā mūsu paziņojumus, mēs izskaidrojam mūsu lēmumus un apsvērumus aiz tiem. Jūs zināt, ka krīzes laikā mēs e, vēl pastiprinājām mūsu saziņas pūliņus un uh, centāmies eh, tādējādi veidot uzticību un eh, veicināt ekonomikas atvesļošanos. Jūs prasījāt arī, kāds ir ECB viedoklis par klīringa eh, uh, uh, nama izveidi tādiem instrumentiem kā mīmaiņas instrumenti CDS. Um, šie tirgi ir ļoti svarīgi eiro sistēmai, runājot par eiro stabilitātes kontroli un uh, Klīrings eh, ir eh, ļoti būtisks ne tikai, lai nodrošinātu caurskatāmību, bet arī, lai dalītu risku un lai novērstu pārmērīgu risku uzņemšanos. Finanšu instrumenti, kas tika ieviesti svirošanai, nedrīkstētu tikt izmantot spekulācijām un ir jāspēj izmeklēt, ja tiek eh, veikta kaut kāda nepiemērota rīcība, jāizmeklē šādi gadījumi. Tagad uh, gribētu pievērsties uh, nākotnē, kā tad uh, to var prognozēt. Uh, ekonomikas atrisināšanās notiek, bet tas nenozīmē, ka krīze jau ir garām. Viena lieta, ko mēs zinām, ir tas, ka uh, ekonomikas atvēršanās notiks nevienmērīgi, uh, un vēl var būt uh, smagi periodi. Mums ir arī milz izaicinājumi uh, mūsu finanšu sistēmas reformā. Finansēm ir jābūt konstruktīvai uh, lomai mūsu ekonomikā. Lakmus teksts uh, tam būs uh, tas, vai finanses kalpos reālajai ekonomikai. Un, lai to nodrošinātu, mums vēl ir jāuzlabo finanšu sistēmu darbība, priekšsādātāja kungs. Uh, Un tāpēc uh, līdz šim uh, ļoti daudz uh, uzmanības tika pievērsts banku sektoram, bet reformas ir jāveic arī nebanku finanšu institūcijās un finanšu tirgu darbībā. Mums ir jānosaka mehānismi un stimuli, lai panāktu, ka finanses tiek kontrolētas, lai tās neiziet no kontrols, kā tas notika pirms krīzes. Uh, Mums ir jākontrolē sistēmiskajās kļūdas, kas var uh, nākt par sliktu Eiropas pilsoņiem. Sistēmisko risku kolēģija tiks izveidota un uh, likumdošana šobrīd skata Eiropas parlaments, un tā ir daļa no pareizās atbildes uz šiem izaicinājumiem. Ir arī citi izaicinājumi, kas skar Eiropas ekonomiku, un tie ir saistīti ar valsts finansēm, kā jau to uzsvēra referents. Un, uh, Eiropas ekonomikā un monetārajā savienībā šeit ir skaidrs kompetenci sadalījums. Un saskaņā ar šo sadalījumu katrs var paļauties uz to, ka Eiropas centrālā banka noturēs cenu stabilitāti eirozonā uh, visumā un vidējā termiņā. Saskaņā ar mūsu pēdējām prognozēm šā gada beigās pēc 12 uh, gadiem, uh, kad mums ir bijusi eiro inflācija, vidēji uh, gadā 1,95%, tas ir saskaņā ar uh, cenu stabilitāti, kas ir, kam jābūt līdz diviem, tuvu diviem procentiem. Tātad Eiropas centrālā banka strādā vienmērīgi, un eh, tomēr eh, arī ekonomika ir ļoti būtisks aspekts, un eh, politiķiem nacionālā līmenī ir jāsaglabā veselīgas valsts finanses un konkrēt spējīga ekonomika. Šajos apstākļos ir ļoti svarīgi atzīt, ka, lai mēs panāktu labklājību Eiropas Savienībā, visiem ir jārīkojas izlēmīgi. Eiropas Savienības monetārā savienība eh, ir, eh, manuprāt, ne, eh, kas vairāk kā tikai monetāra savienība, tas ir kopīgs liktenis. Tātad gribu atkārtot, mums ir kopīgs liktenis priekšsādātāja kungs un arī vāciski Patrišē kungs to atkārto. Tātad šis kopīgais liktenis ir uh, mūsu dibinātāju tēvu vīzija. Montērā savienība nav tikai ēri, ērtības labāk izveidota, bet tas ir solis uh, Eiropas integrācijā, un, kas sākās pēc otrā pasaules kara. Es uzskatu, ka uh, bieži vien mēs par zēmu novērtējam sasniegumus, uh, kas ir bijuši Eiropā. Uh, mēs pārāk ātri kritizējam uh, mūsu institūcijas un procesus, bet uh, īstenībā rezultāti ir diezgan labi. Finanšu krīzē es uh, redzu, ka finanšu procesi ir palikuši joprojām efektīvi. Uh, bija Atlantijas okeāna otrā pusē dramatiski notikumi, kas varēja izraisīt daudz smagāku krīzi Eiropā. Tie bija notikumi, kas sākās 2007. Uh, gadā. Uh, Un šajā kontekstā, tagadējā kontekstā es tiešām a, novērtēju dalību valstu apņemšanos, kas tika pausta pēdējā Eiropadomē, proti veikt koordinētus pasākumus, lai noturētu finanšu stabilitāti Eirozonā. Es izmantošu arī to, ka esmu šodien šeit klāt Eiropas parlamentā un izklāstīšu to, ko teicu jau ekonu uzklausīšanā pirmdien. Eiropas centrālās bankas valdes nolūks ir uh, saglabāt uh, minimālo kredītslieksni uh, 3B mīnus līmenī. Paralēli mēs ieviesīsim no 2011. gada janvāra um, uh, grafiku, lai aizstāvētu eiro sistēmu. Tehniskās detaļas sniegšu tad, kad eh, ziņošu nākamajā sēdē 8. aprīlī par valdes lēmumiem. Un priekšstādātāja kungs noslēgumā eh, gribētu tikai teikt, ka eh, eiro ieviešana pirms vairāk kā desmit gadiem ir milzīgs solis Eiropas integrācijas procesā, kas ir nodrošinājis labklājību Eiropā. Globālā finanšu krīze ir nesusi jaunus izaicinājumus, uh, kurus mums būs jārisina kopīgi kopā ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un uh, visas uh, dalību valstis strādāja kopā, lai šī krīze neizvērstos uh, vēl plašāka. Šobrīd Eiropa Eiropai ir jāpieņem smagi lēmumi, bet mūsu kopīgais uzdevums ir nodrošināt labklājību un mieru, lai padarītu Eiropas Savienību par vēl pievilcīgāku vietu, kurā dzīvot un strādāt. Un tāpēc mums ir jāstiprina uzraudzība, kā jau referenti to teica, un jāstiprina arī sadarbība. Mums ir arī jāatdzīvina šī te kopības sajūta un šīs idejas, kuras īstenojam Eiropas Savienības dibinātāji. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies par jūsu pārskatu. Un tagad es dodu vārdu komisāram Olī Rēnkungam. Komisāru, komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs godātais ECB bankas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Vispirms vēlētos pateikties par to, ka mēs šodien diskutējam par Eiropas Savienības, par Eirozonas un valsts finansēm 2009. gadā. Gada pārskatu izskatot, ir skaidrs, ka būs vairāk ļoti svarīgi jautājumi, un tomēr pēdējā laikā tie ir kļuvuši pat pārāk aktuāli, vismaz pēc manām domām. Vēlētos apsveikt abus referentus, Skiklunas kungu un Gigolda kungu par lieliski sagatavotajiem ziņojumiem. Eiropas centrālā banka ir neatkarīga institūcija, un tāpēc es vēlētos galveno uzmanību pievērst otram ziņojumam, nevis ECB gada pārskatam, bet gan gada pārskatu par Eirozonu un valsts finansēm 2009. gadā. Pēc manām domām, Gigolta kunga ziņojumā parādās pierādījums tam, cik svarīgs ir salīdzvarot skatījums uz visiem šiem aktuālajiem jautājumiem. Pilnībā piekrītu ECB bankas prezidentam Trišē kungam, ka eiro nav tikai tehniski monetārs veidojums. Centrālā banka ir politisks Eiropas Savienības projekts, un tāds tas arī ir jāsaglabā turpmāk, tāds tas arī ir jāaizsargā, mums ir jārunā kopīgā Eiropas garā. Tas ir tieši aktuāli šobrīd, šodien, kad padomē tiekās valstu un valdību vadītāji. Kopš 99. gada Eirozona galvenokārt ir bijusi ekonomiskas stabilitātes balsts un pierādījums. Eirozona ir pasargājusi Eiropas iedzīvotājs no ekonomikas svārstībām un vētrām, taču 8. gada beigās Eirozona smagi piemeklēja starptautiskā finanšu un monetārā krīze. Neskatoties uz ekonomiskās atveseļošanās pasākumiem un fiskālajiem stimuliem, finanšu tirgi joprojām ir ārkārtīgi nestabili un jāsaka, ka neticība nākotnes stabilitātei ir liela. Pēdējie notikumi finanšu tirgu ir ietekmējuši finanšu pārvaldību Eirozonā. Īpaši tas attiecās uz Grieķijas variantu. Vēlētos šeit pieminēt to, ka šobrīd Grieķija mēģinās eh, sasniegt 4% deficīta robežu, balstoties uz tiem pasākumiem, par kuriem šā mēneša sākumā lēma Grieķijas parlaments un kur šobrīd jau ir sākuši darboties. Varbūt tas tiešām būs pavērsiena brīdis Grieķijas fiskālajā vēsturē un ekonomiskajā atveseļošanā. Un tomēr Grieķija un Eirozona vēl nav iegājuši mierīgos ūdeņos. Mēs nevaram runāt par finansiālu stabilitāti Eiropas ūdeņos. Tāpēc komisija vēlētos pamudināt gan Eirozonas valstis, gan visas dalību valstis izveidot mehānismus, kas nodrošinātu finanšu stabilitāti Eiropas Savienībā. Tādus mehānismus, kuri varētu tikt pietiekami ātri aktivizēti, ja rodas tāda vajadzība. Un mums vajadzētu izvairīties no jau kāda veida automātismu, un tomēr mehānismiem ir jābūt pietiekami algoritmizētiem. Šobrīd komisija ir gatava izveidot Eiropas līmeņa ietvaru, lai koordinētu palīdzību, kura, ja nepieciešams, varētu tikt sniegta. Šobrīd mēs ļoti cieši sadarbojamies ar visām Eirozonas dalību valstīm un arī ar ECB, lai jau šonedēļ galotņu tikšanās reizē panākt vienošanos par šiem jautājumiem. Un tomēr Krīzes apstākļos ir jārīkojas nekavējoties, un mums vajadzētu padomāt arī par līdzīgas krīzes novēršanu nākotnē. Arī par to, kā novērst tādu situāciju, kāda šobrīd ir Grieķijā. Grieķijas piemērs ir skaidri parādījis, cik svarīga ir ekonomiskās vadības loma. Un mēs esam runājuši jau par tiesisko pamadojumu, kur šādiem gadījumiem paredz Lisabonas līgums. Tāpēc šobrīd mēs mēģinām sagatavot priekšlikums, kā reālajā dzīvē īstenot 136. Lisabonas līguma punktu, un eh, komisija mēģinās izveidot e, uzlabotas ekonomiskās pārvaldības un uzraudzības mehānismu tuvākajās nedēļās. Kā jau Gigolda kungs 28. punktā piemin, mēs e, uzskatām, ka kredītu eirozonas dalībvalstu un trešo valstu partneru ekonomikas politika apgrūtina dalībvalstu spēju sakārtot finanšu sistēmu. Mums vajadzētu galvenokārt uzmanību vērst uz politikas jomu un uz aktīvu darbību. Taču galvenokārt mums ir jāmēģina izvairīties no milzīgajiem budžeta deficītiem. Tas ir galvenais uzdevums bet šā iemesla dēļ mums ir nepieciešams labāk pārskatīt vidustermiņa budžetus Eiropas dalību valstīs. Mums ir jāizveido labākas vadlīnijas dalību valstīm, kā rīkoties, un šo vadlīniju izveidē es balstīšos uz jūsu ieteikumiem. Vēl bez tam mums vajadzētu arī labāk izmantot jau patreiz pieejamos instrumentus. Padomu mēģinās izveidot rekomendācijas dalību valstīm, jo jaunie ekonomiskie izaicinājumi liek dažādus eh, instrumentus arī monetārajā savienībā uz riska. Ar jauno Lisabonas līgumu komisijai ir iespēja, balstoties uz 121. pantu, izstād, izstrādāt agrīnās brīdināšanas sistēmu, ar kuru brīdināt dalību valsti. Mums šāds agrīnās brīdinājuma mehānisms ir nepieciešams, ja mēs vēlamies dalību valsts brīdināt jau agrīni. Prezidenta kungs, godātie deputāti, izskatās, ka man ir beidzies laiks, un par makroekonomiskajiem elementiem es runāšu savos noslēguma vārdos. Mums ir nepieciešama makroekonomiska pārvaldība, un es domāju, ka arī referenti to pieminēs. Noslēgumā vēlētos pateikt, ka finanšu krīze, diemžēl, ir pierādījusi to, ka pēdējos gadu desmitos nepārtrauktais ekonomiskais izaugums nav pasts par sevi saprotams. Šobrīd notiek ekonomiskā atvesaļošanās, un tomēr tā joprojām ir ārkārtīgi trausla, un nodarbība vēl nav sasniegusi tādus apjomus, kādos mēs to vēlētos redzēt. Runājot par eh, valsts finansējumu labāku izmantošanu, arī šeit vēl ir daudz kas darāms. Krīzes divi gadi ir pierādījuši, ka neskatoties uz to, cik spēcīgi ekonomiskie stimuli tiek izmantoti, Šī krīze ir e, aizslaucījusi prom 20 gadu ekonomiskās izaugsmas augļu. Godātās dāmas un kungi, mums ir jādomā par ekonomisko vidi tuvākajos gados. Mums ir jādara viss, lai Eiropai atkal nodrošinātu ekonomisko augsmi. Mēs nevaram šeit tikai runāt un runāt. Mums ir soli pa solim jāvirzās pretim ilgtspējīgai attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Paldies! Thank you, Mr. Kom Paldies, komisārkungs! Un tagad runātāja politisko grupu vārdā. Tautas partijas grupas vārdā Sofija Kunī, lūdzu, trīs minūtes. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Cienējamie kolēģi, atļaujiet man vispirms sirsnīgi pateikties referenta kungam Gigoda kungam, kas eh, ir veicis eh, lielisku darbu un eh, arī citu politisko grupu referentus viņš ir ņēmis vērā. Paldies par to. Šis ziņojums par gada pārskatu par Eirozonu un valsts finansēm ļoti labi analizē un izsaka arī ļoti labus priekšlikumus. Protams, šo ziņojumu dominē un nosaka 2009. gads, un tādēļ ekonomikas un finanšu krīze ir eh, būtiskais jautājums. Tas, tā ir vislielākā krīze, kur piedzīvojas Eiropas Savienība kopš tās radīšanas. Es domāju, no šīs krīzes mēs varam mācīties divas lietas - kā ekonomikas un uh, valūtas savienība ir sevi attaisnojusi. Mums ir kopīga uh, valūta un tā ir rūpēsies par to, lai šī krīze tiktu mīkstināta. Daudzas valstis varēja izvairīties no tā, kā nacionālā valūta zaudētu vērtību, jo tas droši vien vēl pastiprinātu krīzes sekas. Eirozona ir uh, kļuvusi pievilcīgāka. To parāda arī Islandes gadījums. Aktīva monetārā politika, elastīga naudas politika, ko veido Eiropas centrālā banka ar kredītu došanu. Uh, tā ir glābus Eiropas bankas, daudzas Eiropas bankas tā atbalstījusi tās. Bieži vien tiek teikts, ka Eiropa esot būvēta uz krīzēm, bet šoreiz mēs esam redzējuši, ka ekonomikas savienība ir nepieciešama un tā ir efektīva. No tā mēs varam mācīties otru lietu. paraudzīsimies Eiropas eh, ekonomisko pārvaldību. Vienīgā patiesā eh, Eiropas eh, politika ir valūtas politika, jo budžeta politikas koordinācija vēl ir ierobežota. Eiropas zona ir spējīga apvienot visas valstis Eiropas Savienībā, un tai patiešām ir vajadzīga pārvaldība. Pārvaldība, kas visos līmeņos gan ekonomiski, gan politiski būtu efektīva. Vispirms ir jāizveido makroekonomiska un finanšu uzraudzība, pie tā mēs arī šeit strādājam Eiropas parlamentā. Protams, ka šai pārvaldībai ir jābūt arī stabilitātes un izaugsmas pakta ietveros, un ir jābūt jāveido patiesam eh, fiskālam instrumentam, koordinācijas instrumentam. Daudzas valstis ir eh, zaudējušas ieņēmumus, izveidojušas atvesļošanās programmas Viss šīs darbības ir noveduši pie tā, ka budžeta bilances dalībvalstīs izskatās slikti. Ļoti būtiski ir samazināt parādus, ja mēs domājam par nākotni. Mums ir jābūt stingriem, bet mums ir jābūt arī radošiem savā pieejā. Domāsim par jaunu nodokļu politiku. Jaunu Eiropas nodokļu politiku mums ir jābūt drosmīgiem, raugoties uz Eiropas eh, ekonomikas pārvaldību. Paldies! Tālāk uh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Hong Naka kungs lūdzu. Priekšēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Svena Gigolda ziņojums parāda, ka ļoti svarīgi tieši makroekonomiskās debates. Viņ, eh, referents ir no Vācijas, un viņš eh, vērš mūsu uzmanību uz to, kādu ietekmi uh, rada arī, piemēram, arī Vācijas stratēģija. Tur ir arī par darba spēku izmaksām runa šajā ziņojumā, par to, to samazināšanos. Šeit rodas bieži vien deflācija, un tas ir arī kaitīgi ekonomikai. It īpaši ir tā, uh, ka nav tādu struktūru līdzekļu, nav arī budžeta līdzekļu, lai risinātu problēmas. Tādēļ ir neiespējami tās valstis, kuras uh, tagad uh, budžeta deficīts ir, tās nav spējīgas darīt to, kas būtu jādara sociālajā jomā. Iekšējais pieprasījums samazinās, kopš 2008. gada otrā ceturkšņa ir negatīva izaugsme. Pirms vēl pa īstam bija sākusies krīze. Arī privātie parādi ir pieauguši. Ģimenes, kas pelna maz, pelna vēl mazāk un pirktspēja samazinās. Parādi pieaug. Spānijā, apvienotā karalistē, īrijā situācija ir pasliktinājusies. Cienījamie kolēģi, ja mēs tagad paraugāmies, kādas debats ir bijušas eh, komitejās, tad eh, ļoti daudz kolēģi ir aizmirsuši, ka jāmācās no šīs krīzes, jo krīze vēl nebūtu nav beigusies. Tā atvesļošanās, kas pagaidām notiek, tā ir vēl ļoti trausla. Eh, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs, Eiro grupas priekšsēdētājs aicina dalību valstis veidot izaugsmas politiku. Tas ir kā tāda taupīšanas politika, bet tas varētu izraisīt atkal to, ka izaugsme atkal pārtrauksies, kaut arī tā tikai ir atkal sākusies. Šāda politika bieži vien neizdodas. To nu, mēs redzam gan Grieķijā, gan Spānijā, jo ienākuma nu, e, ieņēmumi, uz kuriem tiek cerēts, tie tā arī nav, nepalielinās. Gīgolda ziņojumā ļoti labi tiek parādīts, ka uh, ir pastāv ekonomiskais līdzsvaru trūkums bet, diemžēl, e, pie kauna staba netiek pielikta e, darba spēka izmaksu samazināšana. Un es domāju, ka mums vajadzētu šo diskusiju turpināt. Paldies par uzmanību. Paldies par jūsu komentāru. Tagad Aldas vārdā Tremoza I. Bācēls. Moltes gràcies, senyor president. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu vispirms uh, pateikties referentiem Siklunas kungam un Gīgold kungam. Mēs uh, arī ilgi un plaši diskutējām un uh, gribētu, protams, pateikt arī kaut ko par Eirozonu. Es tikai nesen eh, sāku darboties politikā, pirms tam strādāju par pasniedzēju Barcelonas universitātē. Un es eh, tieši iesaistījos un redzēju, kā notika attīstība Spānijā dažu nedēļu laikā. Un daudzi no maniem angļu kolēģiem, eh, kas tur bija klāt, redzēja būtiskas pārmaiņas savās dzīvē, un viņi nezina, kā viņi tālāk dzīvos. Un šie te gadi, finanšu un ekonomikas krīzes gadi, parādīja, ka eiro ir bijis būtisks stabilizators. Tas ir tāds kā pieturs punkts. Tā ir vienīgā valūta, kura uh, varēja tik noturēta uh, relatīvi stabilā līmenī. Uh, Eiroskeptiķi pat arī to atzina. To mēs varam lasīt gan presē, gan arī dažādos citos izdevumos, grāmatās. Eiro ir nākotnes valūta. Un tomēr arī šobrīd eh, krīze ir skārus arī eiro, un tas ir saistīts ar atsevišķām dalību valstīm, un tas, protams, apdraud eiro. Eiro ir piemērs, kuru pēta un vēlas ņemt par piemēru arī ekonomikas elites, piemēram, Indijā, Ķīnā un Krievijā. Un eh, cerams, ka um, eiro atgūsies. Ziņojums, par kur mēs šodien šeit runājam, nosoda intervenci Ķīnā, kas. Uh, noved arī pie globālām problēmām un izraisīja arī šo krīzi. Mēs nedrīkstam sodīt tās valstis, kuras ir visvairāk no eksporta atkarīgas. Mm, vēsture parāda, ka ekonomiskā sadarbība ir ļoti būtiska un eksports daudzām valstīm ir uh, izšķirīgi svarīgs. Arī Vācijā ir jādara vairāk, lai uh, atdzīvinātu patēriņu, bet tas nedrīkst kaitēt eksporta spējām. Katalonijā no Katalonijas tiek eksportēta 28% no visa eksporta no Spānijas. Tātad mēs nedrīkstam uh, sodīt tos, kuri ir sasnieguši labus rezultātus. Eiro visā pasaulē ir uh, stabila un uzticama valūta. Uh, Tā ir arī caurskatāma un ir uh, prasības nodrošināt augstu caurskatāmības līmeni, tāpēc ir jādod visa, visa informācija. Paldies, un tagad uh, zaļo grupas vārdā Lambēra kungs. Prieksēdētāja kungs, es uh, vēlētos, lai Rēna kungs skaidri sapratu, saprast man, tāpēc es pāriešu uz angļu valodu. Uh, Tā tad šodien mums ir jāskatās nākotnē. Mums ir milzīgs un sevi nest nespējīgs saviet valsts parāds, budžeta deficīts, tas ir pirmais. Otrakārt, neaizmirsīsim, ka mēs esam būtisku sociālo nevienlīdzību virpulī. 16% no visiem Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo, dzīvo zem nabadzības robežas, un 45% spāņu jauniešu līdz 25 gadiem ir bezdarbnieki. Vēl bez tam klimata izmaiņas, e, globālie izaicinājumi, tas viss mums ir apkārt, un mums ir nepieciešama daudz lielākas investīcijas izglītībā, infrastruktūrās, inovācijās. Hermans Varrompojas pēc e, februāra galotņu tikšanās skaidri pateica, ka Eiropai ir nepieciešama labāka makroekonomiskās politikas koordinācija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienkārši to, ka budžeta izdevumu jomā mums ir nepieciešams vairāk tā saucamais preventīvais darbs, profilakses darbs. Piemēram, Grieķijā ir ļoti liela izdevuma militārajai, militārajai jomai. Bruņotie spēki Grieķijā ir tik milzīgi, it kā viņi gatavotos zvaigžņu kariem. Ja mēs skatamos, skatāmies tikai uz izdevumiem, tad eh, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Mums ir jāsakoordinē arī nodokļu politika. Mums ir jāmēģina līdzsvarot nodokļu ieņēmumi no citiem ieņēmumiem, piemēram, nekustamā kapitāla ieņēmumiem. Mums ir nepieciešams adekvāti iesaistīt, proti adekvāti un efektīvi ieka, iesaistīt arī uzņēmums, ne tikai uz papīra, es saku efektīvi. Tas eh, attiecās arī uz ECB. Mums ir nepieciešams ieviest finanšu transakciju nodokļi, nodokli, mums ir nepieciešams radīt ieņēmums, kas ir reāli, un to mēs nevaram nodrošināt vienkārši lūgt valstīm koordinēt viņu finanšu politiku. Mums ir nepieciešama daudz lielāka integrācija. Ja mēs to nedarīsim, tad valdības pateiks, ka viņām nav iespējams līdzsvarot budžetu, ka tās nevar savilkt kopā ieņēmumu daļu ar sociālo izdevumu daļu un tā tālāk. Patiesībā Eiropai šobrīd ir jāizvēlās starp lielāku integrācijas līmeni, ne tikai koordinācijas, lielāku integrācijas līmeni, un otrs ceļš ir ekonomiskā lejupslīde. Ko mums iemācīja Kopenhāgena? Ne tikai to, ka mēs nevaram kopīgi strādāt klimata jomā. Ja mēs nestrādāsim visi kopā, tad mēs vispār neko nepanāksim. Mēs daudz runājam, bet maz strādājam kopā. Tas būs mans ieguldījums šajās debatēs. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad dodu vārdu Svinborna kungam no ECR grupas. Eh, Svinborna kungs runās divas minūtes lūdzu. Paldies, saka Svinborns kundze. Es nezinu, vai manas domas varēs kaut ko dot šajās debatēs, jo es jau nāku no valsts, kura nepiedara Eirozonai. Protams, ka ir tāda, kur apgalvo, ka Eirozonas problēmas var atrasināt tikai Eirozonas locekļi, bet neaizmirsīsim, ka mēs dzīvojam globālā pasaulē, globālā klimata, globālā klimata un finanšu klīzē, krīzē. Tas, ka traknajos gados mums klājās labi, mēs nedomājam par to, ko darīt, ja klāsies slikti. Šobrīd arī Vācijā ir budžeta deficīts, bet tas ir daudz mazāks nekā Grieķijā. Es domāju, ka mums ir būtiski jāpārskata attieksme pret izdevumiem un taupīšanas režīmiem. Arī fiskālā politika ir jāsakoordinē. Jāsaka, ka apvienotajai karalistē ir daudz, kas sakāms fiskālajā politikā. Treknajos gados mēs daudz izdevām, mēs eh, ne, netaupījām un domājām, ka treknie gadi turpināsies mūžīgi mūžos āmen. Un tomēr arī pagājušajā nedēļā mēs komitejās runājām par to, ka valdības var pieburt naudu, un to saka ekonomiskie eksperti. Nevar neko pieburt. Tas eh, ir sadarbības starp privāto un valsts sektoru, un, piemēram, Vācija ir pierādījusi, ka valdībai ir jāstimulē privātā sektora attīstība, un tas arī veicinās ekonomisko attīstību. Jāsaka, ka daudz ko valsts ir darījusi finanšu krīzē, tās ir palīdzējusi bankām iz, izdzīvot, tagad ir pienācis laiks privātajam sektoram. Privātajam sektoram ir jāpalīdz. Valsts ir izdarījusi savu darbu, un mums ir jāmēģina tagad izmantot uzņēmēja darbības gars, lai privātais sektors varētu pats sevi atražot, lai var, tas varētu būt un nākt par labu valsts izaugsmai. Visas valsts, kuras šobrīd nevar nodrošināt adekvātu ekonomisko politiku, tajā skaitā arī manējā, mēs neko neizdarīsim, ja mēs neiesaistīsim privāto sektoru. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Salavrakos kungs no e FD. Sorry, Jur... Nē, es atvainojos. Es izlaidu Klūts kungs, saka priekšsēdētāji kungs. Klūts kungs. Paldies. Mikrofons lēkām darbojas. Paldies priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Es gribētu izmantot šo izdevību, lai vēlreiz paraudzītos uz Grieķiju. Tādēļ, jo es domāju, ka krīze Grieķijā mums sniedz arī informāciju par Eirozonas politisko situāciju. Vispirms komentārs par Anglas Merkeles Vācijas eh, kancleres prasību izslēgt, ja būs vajadzīgs Grieķiju no Eirozonas. Mana politiskā grupa goet uzskata par ļoti absurdu priekšlikumu. No vienas puses mēs runājam par likteņu kopību, un ja mēs to domājam nopietni, mēs jau vienlaikus nevaram teikt, ka pie pirmās lielākās, varbūt pie tādas vidējās krīzes viena dalība valsts mēs ņemsim un slēgsim ārā. Tā tas ir neiedzīgs priekšlikums. Bet tas arī būtu tāds kā tāds bankrota paziņojums vai arī kā tāda dziļa uh, noliekšanās finanšu ekonomikas priekšā, kurā ļoti tā bezkaunīgi atpirkās no krīzes, un Grieķijai tagad uh, netiks sniegta šāda palīdzība. Pensionāriem un uh, darba ņēmējiem Grieķijā arī citās valstīs Portugāle arī saņēma sliktu uh, kredīta uh, renti, reitingu, kā mēs lasījām plašsaziņas līdzekļos uh, pensionāriem un darba ņēmējiem šajās valstīs nevarēs paziņot, kā paskaidrot, ka viņiem ir jāmaksā, un otrs puses viņa sava nodokļu, eh, nodokļu samaksāto naudu, viņiem atkal ir jāatbalsta bankas. Kurš rīkojas šādi, tas eh, Eiropas Savienības projektu veiksmīgi nevar vadīt. Kaut arī, protams, kritika, kas ir izteikta eh, Grieķijā, ir pamatota arī biedrenes un biedri Grieķijā redz, kas ir jādara. Uh, Kaut arī bieži vien kritika ir pamatota, bet Grieķija jau krīzē no viena pati, un Grieķija jau viena pati nav krīze izraisījusi. Gribētu norādīt to, ka finanšu politiskie lēmumi Eirozonā ir uh, ļoti lielā mērā pārnest uz Eiropas centrālo banku, uz tās kompetenci. Un uh, tādas eksporta valstis kā Vācija, piemēram, piespiež Grieķiju, būtiski nospiež ceļos krīze ir arī Eiropas Savienības ekonomikas un konkurences politikas krīze. Tādēļ, lai runātu īsi, mēs prasām, uh, lai tiktu aizliegts, uh, ka nedrīkst palīdzēt citām Eiropas Savienības valstīm. Un šeit uh, Eiropas centrālās bankas uzliktie noteikumi bieži vien ir nepamatoti arī ASV kredīta risku mīņmaiņas darījumi ar ASV, tos arī vajadzētu aizliegt. Es tagad gribētu beigt savu runu. Paldies. Tistēt, biztos úr, tistēt, elnök úr. Jā, cienījamais priekšsēdētāji, es eh, tagad uh, vadīšu sanāksmi, runāšu ungāru valodā. Nākamais runātājs uz vienu minūti - Nikolas Salavrakos. Priekšsēdētāji. 25. mārts ir Eiropas Savienības dzimšanas diena un Grieķijas dzimšanas diena. 57. gadā tika parakstīti Romas līgumi un piedzima Eiropas Savienība. 21. gadā savukārt piedzima Grieķija, tas nozīmē šodien ir dzimšanas diena un Eiropai un Grieķijai ir iemesls svinēt. Eiropa turas kopā, bet Grieķija nonāk uz grūtībās. Mēs zinām, ka 15 no eh, Eirozonas valstīm septiņām ir ļoti lieli parādi. Visi zina, ka ļoti daudzām dalībvalstīm ir milzīgi parādi. To norāda arī OECD skaitļi. 2008. gadā šie skaitļi bija ļoti augsti. Tieši ASV lielajā ekonomikas krīzē mēģina atrisināt problēmas tā, ka viņi vienkārši drukāja naudu. Mēs zinām arī, ka Grieķijā ir veikuši ļoti stingrus taupības pasākumus ekonomikā. Un iedzīvotāji vairs eh, nespēja maksāt. Daudz saka, jā, Grieķijai pašai jāmaksā par savām kļūdām. Protams, to var pamatot, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka Grieķija importē produktus no citām Eiropas Savienības valstīm, bet īpaši no Vācijas daudz vairāk importē nekā eksportē. Arī tas taču ir jāņem vērā Eiropas Savienībā. Ir jācīnās arī pret spekulantiem, un tas viss var radīt grūtības, ja nekas netiks darīts. Lūdzu, pieturieties pie runas laika. Jums ir dots konkrēts runas laiks, lūdzu, ņemiet to vērā. Jā, tagad nākamais runātājs ir uh, Mārtiņa kungs. Jā, eh, mēs. Uh, Mm, ja mēs neievērojam runas laiku, tad, protams, mēs, mums tiek ļoti pārmests. Jā, cienījamais kungs, jums ir taisnība, bet ir ļoti daudz runātā, tādēļ es iznieku lūgtu tomēr jūs pierunāt, runāt tikai sa savu laiku. Vienu minūte Martina kungam. Paldies prezidentam Trešē kungam. Gribu noņemt cepuri jūs priekšā par to, ko jūs esat izdarījis pagājušos gados. Vienlaikus jums arī tomēr jājūt. Uh, kā pat labam simtiem miljonu cilvēki aiztur elpu, jo viņiem ir bail, ka šajā paudzē rodas bailes, bailes par eiro. Ir uh, bažas par to, kā tas notiks ar refinansēšanu un kā izdosies tikt ārā no šīs krīzes, kā risināt likviditātes pasākums. Tikai tie, kas ir politiskie mazohisti, nevēlēs veiksmi. Bet uh, es tieši gribētu brīdināt no Austrijas perspektīvas par Vācijas politiku uzmanieties, jo tieši no šīs valstis uh, nāk ļoti liela stabilitāte, un to viņš nedrīkst sodīt par to, ka viņi ir daudz vairāk izdarījuši nekā citi, un nedrīkst būt eh, solidāri ar tiem cilvēkiem, kas ir neveiksmīgi ekonomiski rīkojušies un pārspīlējuši savus pasākumus. Paldies Mārtin kungam, Bāca kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāja, kā ēnu referents no tautas partijas par ECB gada ziņojumu 2008. gadiem. Esmu ļoti apmierināts ar šo ziņojumu. Paldies par labo un ciešo sadarbību ar referentu Siklūnas kungu, arī ar Tremūsas kungu no Aldas. Manuprāt, mēs esam izstrādājuši ļoti līdzsvarotu komentāru par ECB kādu pārskatu prezidenta Trišē kungs, komisāra kungs, jūs arī to uzsvērāt. Es domāju, ka ECB pirmajā krīzes gadā, 2008. gadā, bija īpaši grūti uzdevumi priekšā. Šis izaicinājums, manuprāt, ir ļoti labi risināts, un uh, rīcība bija ļoti piesardzīga un apdomīga. Skeklunas kunga ziņojums arī to ļoti labi parāda, bet tomēr es arī domāju, ka ECB situācija nebūtu nav vienkārša. Un arī nākamajā, tuvākajā nākotnē tā nebūs vienkārša. No vienas puses krīze nav pārvarēta, no otras puses pašreizējos regulācijas pasākumi izvirza jaunus izaicinājumus ECB. Es domāju, ka ir svarīgi, ka ECB tieši nākamajā tuvākajā laikā turmāk rūpētos par stabilitāti Eirozonā. Un kā tās liels kuģis okeānā turpina ieņemt labu kursu. No otras puses, trešē kungs. Un to jau es teicu priekšpēdējā valodas politiskajā dialogā ir jābūt nodrošinātāji arī ECB neatkarībai, ir īpaši tās nākotnes uh, sistēmā, Eiropas pārobežu sistēmā. Es domāju, ka tā milzīga nozīme jūs kā prezidents un arī citi ECB darbinieki ļoti aktīvi rīkosies šajā jomā. Es domāju, ka nākotnes vērtējumā tas varētu būt centrāls kritērijs, un nākamajos ziņojumos, nākamajos gados mums vajadzētu paturēt prātā tieši šo punktu. Paldies! Paldies! Bāca kungam Džanī Pitēla, divas minūtes. Grazie, prezidente! Paldies, prieksēdētāji kungs! Godātais eh, trešai kungs, godātais komisāra kungs! Raugoties uz situācijas nopietnību Eiropas Savienībā, tad es uzskatu, ka šobrīd mums galvenokārt ir jārunā par to, kā iziet no krīzes. Nevar būt tā, ka Eiropas ekonomiskā vadība, Eiropas ekonomiskā pārvaldība nav spējīga veicināt ekonomisko izaugsmi. Varbūt arī nav spējīga, bet ir jāmeklē kāds uh, eh, grēkāzes, un šobrīd tāds ir Grieķija. Varbūt, ka vajadzētu padomāt arī citām valstīm, kurām ir eh, arī ļoti augsts ārējais parāds un budžeta deficīts. Vēlētos uzsvērt trīs lietas. Tie instrumenti, kuri finansiāli ir nepieciešami, lai izķeprotos no krīzes, par tiem mums ir jārunā. Un nākamais, kāda ir nepieciešamie pasākumi. Visu priekšpusdienu mēs esam dzirdējuši to, cik eiro ir labs un dzīvotspējīgs, bet atcerēsimies, ka Eiropas Savienība ir valūta, kas ne tikai glābi mūs no inflācijas, bet eh, ir nodrošinājis arī uh, augstākas likviditātes, kuras ir aizkavējušas lielo projektu izpildi. Runājot par krīzi, tad patiesībā es piekrītu, ka mums ir eh, jāņem vērā visi abos ziņojumos izteiktie ierosinājumi. Un nobeigumā vēlētos pateikt, ka patreizējā situācijā mēs nedrīkstam gaidīt. Mēs nedrīkstam gaidīt, kad vētra beigsies. Ja mēs esam kā kuģis vētrā, tad mums kaut kas ir jādara. Eiropas Savienībai ir jāpierāda sava vara. Paldies, nākamā runātāja Šarona Bauza uz divām minūtēm. Prieksēdētāja kungs, komisāra kungs, trešā kungs. Mums bija ārkārtīgi smaga nedēļa komitejā ar ECB prieksēdētāju, prieksēdētāju vietnieku izvirzītajiem kandidātiem, un mēs visi bijām viensprātis, ka ir nepieciešama adekvāta statistika un tās apkopošana no dalību valstīm, lai varētu agrīni norēģēt. Mums ir nepieciešams iesaistīt Eirostat, un komisijai ir jāspēlēt tai piekrītošā loma šās krīzes apkarošanā. Runājot par stabilitātes un izaugsmas paktu, visiem ir jāievēro tā noteikumi. Pie makroekonomiskās stabilitātes novedīs tikai lielāka fiskālā koordinācija, un tomēr atcerēsimies, kas notika 2001. gadā, kad Ekofin izde, izteica brīdinājumu īrijai, kad viņiem bija milzīgs fiskālais pārpalikums. Protams, ka fiskālā disciplīna traknajos gados ir jāievēro pat lielāka nekā tad, kad fiskālais deficīts aug, bet vai mēs to darījām? Krīze ir tikai rezultāts. Pie tam šobrīd atšķirības starp dalību valstīm ir milzīgas. Mēs zaudējam savu konkurētspēju, bet bieži vien konkurētspēja ietekmē gan iekšējo tirgu, gan arī struktūra reformu veikšanu un, protams, teiksim, pensionāru dzīvi. Tas nenozīmē, ka tas viss rada deficītu. Deficītu rada daudz kas cits, bet, kā jau saka Lunskungs teica, ECB likviditātes piedāvājums bankām ir ļoti palīdzīga roka, bet vai tas ir palīdzējis ekonomikai? Nē, šī nauda bieži vien tiek atkārtot investēta lielāku pelņu nesošos fondos un nevis aiziet nepieciešamiem projektiem. Esmu pārliecināta, ka ECB banka zināmos kvartālos ir bijusi ar plusu. Līdz ar to, vai tiešām mums vajadzētu klausīties banku lūgumos papildus kapitāla sniegšanā. Viņi to jau ir saņēmuši. Paldies Baulas kundzei, un tagad es dodu vārdu Tremopolus kungam, Tremopolus kungam uz diva pusminūtē. Paldies, priekšādātā kungs. Es gribētu vispirms eh, pateikt, ka runājat par ļoti svarīgu ziņojumu, kas patiešām ir arī ļoti labs kompromiss, kas atspūgļo dažādas tendences šeit Eiropas parlamentā. Ir noteikti punkti par sociālo saskaņu, un tur parādās uh, arī aspekti, kas līdz šim mums debatēs nav uzsvērtas. Šeit ir ļoti būtisks pagrieziens uh, Eiropas Savienības politikā kopumā. Uh, 2009. gada ziņojums, bet eh, arī 2010. gadā ir ļoti svarīga attīstība, kas attiecas tieši uz manu valsti, Grieķiju. Ko mēs varam izdarīt kā secinājumu, ka vēl pāri valūtas savienība ir vajadzīga arī ekonomikas un finanšu savienība. Eiro ir eh, jāveido minimālais standarts attiecībā uz sociālas drošības tīklu. Tā ir sas sociālā saskaņotība. Daudz, kas ir ticis teikts par Grieķiju, bet ļoti daudz informācija ir neprecīza. Grieķijas produktivitāte nav tik ļoti daudz zemāka nekā 27 valstu vidējā produktivitāte. Eurostat skaitļi 2007-2008 gadā to arī pierāda. 96% no ražošanas Protams, kas attiecas uz budžeta deficītu un valsts parādu, pagājušajos gados tas ir aucis, bet tas ir uh, ieņēmumu samazināšanās dēļ, kas ir nākuši tieši no ārzemēm, piemēram, no turisma, pamatoties uz krīzi tas ir radies, bet, uh, protams, uh, ir bijusi arī izšķērdība, ir pārāk daudz pieņemta ierēģiņa valsts iestādēs, tas ir jāmaina, bet mēs vēlamies sociālās kopības tīklu veidot. Mēs vēlamies, lai cilvēki ar maziem ieņēmumiem ciestu vēl vairāk. Šeit, protams, ir vajadzīga arī izdevumu kontrole. Bet mums kopumā ir jāraugās uz ieņēmumu pusi. Tie ir samazinājušies pagājušos gados. Es domāju, ka ka tie nedrīkst vēl vairāk samazināties. Un kā jau es teicu, tas nedrīkst būt par sliktu jau tiem cilvēkiem, kas jau tāpat ir vājākā situācijā. Kas attiecas uz eh, galotņu tikšanos, kas tagad notiek Briselē. Viņiem jāņemas vērā, bet arī ziņojums, gigauta ziņojumam vajadzētu tiešām parādīt tādu pagriezienu, it īpaši runājot par stabilitātes paktu bet nedrīkst veidot nepieņēmumu politiku, ko bieži vien īsteno arī starptautiskās valodas fonds. Paldies! Tagad nākamais runātājs Pēters Vandālēns. Prieksēdētāji kungs. Jā, ir pilnīgi taisnība tam, ko Trišē kungs un Rēna kungs teica, ka situācija Eirozonā ir samērā traģiska. Grieķijā tāpat ir, es pateiktu, nožēlojama. Un uh, arī Startautiskais valūtas fonds ir iesaistījies. Es personīgi uzskatu, ka valūtas fonds ir tieši tā organizācija, kura varētu palīdzēt Grieķijai izķeproties no krīzes. Ja tas neizdosies, tad mums ir jārunā tālāk, ko varam darīt mēs. Un ja kāds nespēlē pēc eirozonas noteikumiem, tad viņam šī spēle ir jāatstāja, proti jāizkāp, jāizkāp laukā no eirozonas. Uh, Iestājas kritēriji Eirozonā bija tādi, kurus Grieķija knapi izpildīja. Šobrīd mēs Grieķiju vairs savākt nespējam. Nevar būt tā, ka Grieķijas valdība mūs spiež risināt viņu problēmas, tāpēc, ka viņi paši nav veikuši savu mājas darbu gadu desmitu. Mēs e, nevaram teikt, ka tie, kuri paši ir radījuši problēmas, šobrīd rāda ar pirkstiem uz citiem un saka palīdziet. Trišē kungs, es nezinu, vai pat mums kaut kas ir jādara. Tas, ko Grieķija paveic iestājoties Eirozonā, jau bija nekorekti. Varbūt šobrīd ir korekti prasīt viņiem atbildi. Paldies Vandālen kungam. Nākamais runātājs viena minūte. Angurakis kungs. Paldies priekšēdētājiem. Es gribētu vispirms eh, vēlēt visu labāko Grieķiem 25. martā. Krīze novedus pie tā, ka dzīves apstākļi, dzīves situācija ļoti daudziem cilvēkiem pasliktinājusies. Ir arī tā, ka darba ņēmēji tiešām cieši. Gan izvēl tā, ka tāds eh, karš tiek izvērts pret darbiniekiem. Uh, ir runa vienmēr par to, kā paaugstināt kapitāla ieņēmumus. Taupības politika, kas tiek īstenota, nav pieņemama. Algas tiek samazinātas, un um, tas viss to var ļoti, protams, izmantot, uh, atsaucoties uz krīzi, ņemot to kā taisnojumu. Bet vienmēr ir tā, ka darba ņēmēji maksā par krīzi bankas jau iegūst peļņu. Ir tā, ka darba ņēmējiem par visu ir jāatbild, par visu jāmaksā, bet mums ir jāstiprina antiimperialistiskā cīņa. Mums ir jāprasa, lai mēs visi kopā pret to kaut ko darītu. Paldies! Angurakas kungam nākamais uz pusotrām minūtēm Blūma kungs. Well, uh, Prieksādātāja kungs, Izskatās, ka mēs dzīvojam paralēlās pasaulēs. Mēs klausamies par eiro milzīgajiem panākumiem, bet varbūt nostāsimies ar abām kājām uz zemes tikai uz brītiņu. Jauniešu bezdarbs Iberijas puselā un daudzās Eiropas Savienības valstīs ir hronisks. Tas ir 30-40%, tas nav vispār saistīts ar krīzi, tāds ir tas bijis gadu desmitiem. Tas ir sabrukums. IKP uz vienu iedzīvotāju ir nenormāli maziņš, un arī ekonomiskais eh, izaugums ir smieklīgs. Nē, eiro nemaz nav veiksmes stāsts, un tas jau šobrīd ir izgāzies, tas jau šobrīd rāpo uz ceļiem. Uh, Varbūt atcerēsimies ekonomikas pirmās stundas zinātni. Tātad Grīķ, Grieķijas krīze un Portugālē ir tāda pati krīze. Ir neiespējami runāt par šiem jautājumiem šādā kopīgā eirozonas pārvaldībā. Vai tā ir kopīga valūta vai nē, bet mēs nerunājam par kopīgu fiskālu politiku un iekams tāda netiks izveidota, tikmēr viss brūk un gaužās pat šobrīd, kamēr es runāju. Patiesībā ir divi veidi cilvēki. Tie ir tādi, kuri darbojas eh, labklājības veidošanā, tātad tie, kur strādā privātajā sektorā un ražo naudu, un ir tādi, kuri izmanto šo naudu, un tie ir politiķi. Un kamēr mēs netuvosimies viens otram, es domāju, ka tas viss būs tikai vēl vairāk sabrūkošāk. Paldies Blūma kungam. Nākamais runātājs uz pusotru minūti - Kornelio Vadim Tudor. Mikrofon, please. Excuse me, sir. Es atvainojos priekšsēdētāji. Da, criza este mafia. Am să vă dau câteva exemple din țara mea, România. Manā valstī, Rumānijā, Jūs eh, variet man ticēt, un tomēr es eh, ļoti labi zinu, ka eh, avīzēs raksta daudz ko par manu valsti. Un tomēr daudz ir runāts par privatizācijas procesu, kas ir zaudējis Rumānijai miljardiem eiro. Šobrīd šis skaitlis ir 100 miljardi. Daudzās gadījumos runa pat neiet par privatizāciju, bet gan par naudas nonākšanu no vienas kabatas citā. Patiesībā valsts īpašumi tiek izpārdot, pie tam nevienmēr privātajiem, bet arī citam valsts uzņēmumam. Šādu situāciju mēs redzam daudzās Balkānu valstīs. Mēs runājam par pārobežu karteļiem, mafiju un organizēto noziedzību. Balkānu pusēla vienmēr ir bijusi pulvermuca, un uz tādas mēs sēžam arī šobrīd. Es domāju, ka no vienas valsts finanšu pārveduma tas prasa sekundes. Ja mēs runājam par finanšu revolūciju, tad eh, mums vajadzētu runāt par tā saucamo bankrotu eksportu. Par to šeit neviens vēl nav pieminējis. Šā iemesla dēļ mums vajadzētu uzmanību vērst uz korupciju un eh, tās apkarošanu ir arvien grūtāk iedzīvotājiem izdzīvot, un ja mēs vēlamies viņiem, paz, padzī, ja mēs vēlamies viņiem padzī, palīdzēt, tad mums ir nepieciešams Eiropas projekts. Mums ir jāglāb iedzīvotāji, bet tam ir nepieciešams radikāls risinājums. Mafija ir jākontrolē, jo apkarot mēs to nevaram. Tagad divas minūtes Werneram Langenam. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu vispirms ECB eh, e priekšsēdētājiem Trišai kungam sirsnīgi pateikties par pēdējiem sešiem gadiem, kuros ir veiks ļoti veiksmīgs darbs, un, protams, gribu pateikties arī referentiem. Uh, par to, ka šeit eh, tika prezentēts ziņojums, kur var atbalstīt vairākums. Un Rēna kungs grib atgādināt, ka jums tagad ir milzīgi uzdevumi, un es tiešām sagaidu no komisijas, ka jūs beidzot eh, būsiet pietiekami drosmīgi un priekšlikumā um, Um, prezentēsiet jaunu priekšlikumu, lai uh, labotu stabilitātes un izaugsmas pakta kļūdas. Tā nevarēs būt finanšu ministru padomi, jo tie bija tie, kuri šeit pieļāva kļūdas pagātē. Ir jābūt uh, lielākam automātismam. Mums nav vajadzīga finanšu ministru valdība, mums ir vajadzīga automātiski mehānismi, kas notiek, ja tiek pārkāpt kritēriji, lai komisija un Eiropas centrālā banka varētu rīkoties. Un tagad pāris piezīmes par to, ko Trišēkungs tikko teica. Es tiešām atbalstu, ka jūs norādījāt, ka mums ir vajadzīga konkrēta spēja pasaules līmenī. Un nav svarīgi Eiropas valstīm konkrēti ar vienai ar otru. Mums ir svarīgi, vai mēs varam izturēt konkurenci ar pārējo pasauli. Uh, Un eh, ja mēs eh, dzirdam, ka ir bijusi tāda laba bilance, un ja tas tā nebūtu bijis, tad ECB būtu jāizno striktāka politika. Un treškārt, eh, ekonomikas vēsturē nav neviens piemērs, kad valstis, kurā samazinās iek, iedzīvotājs skaits uh, var uh, ilgspējīgi uzturēt e, ekonomikas izaugsmu. Viņām ir jāeksportē. Un kas runā par Vāciju, Vācija sākumā nebija tāds paraugs skolnieks, bet tagad tā ir atguvusies. Un Vācija ir piemērs citiem. Protams, mums arī vēl daudz darāms, uh, sakārtojot budžetu, bet kurš tad uh, var vispār uh, izdomā to, ka jāsod tie, kuri uh, ir visus noteikumus ievērojuši un veiksmīgi tikuši cauri, un uh, tie, kuriem ir uh, problēmas, tad tiem tādu palīdz. Tātad novēru uh, drosmi komisijai un paldies Eiropas centrālajai bankai. Paldies, Langena kungs. Tagad vārds uh, Podimātas kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties abiem referentiem. Uh, Viņi paveikuši tiešām lielisku darbu sarežģītos apstākļos. Tagad uh, mums ir ļoti būtisks posms un viedokļi vēl ir ļoti atšķirīgi par tās augto Grieķijas jautājumu un arī vai, par, vai mums vajadzētu tādu Eiropas mehānismu, kas uh, avārijas gadījumā uh, Uh, kalpot par drošības tīklu, uh, lai stabilizētu Eiropas ekonomiku. Ir arī tā, ka šeit uh, Grieķija ir vainīga pie savas situācijas, un tā, protams, uzņems savu vainu, bet ir arī citi vainīgie. Ir labi, ka ir šī kopējā valūta, bet tur ir arī tomēr trūkumi. Ir liels atšķirības starp Grieķiju un citām uh, Eirozonas valstīm un vispār ir lielas atšķirības starp valstīm Eirozonā, un tas neveicina Eirozonas stabilitātu un ilgtspējīgu. Spekulantu uzbrukumi, kas eh, līdz šim vērsās tieši pret Grieķiju, eh, noveda pie tā, ka arī Portugāles kredītreitings ir krities un e, tagad tiek vērst uz, uzbrukumi arī pret Itāliju un Spāniju. Mēs nemaz nevaram prognozēt, kādas tur būs sekas. E, Tātad šie spekulantu uzbrukumi parādīja, ka šeit kaut kas ir jādara. Mums ir jāpāriet uz jaunu modeli, uz eh, stiprinātu, eh, pastiprinātu ekonomikas koordināciju. Un eh, kolēģi jau to minēja. Protams, Langenkungs ir jārespektē stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumi, bet jāspēj iet arī tālāk. Uh, ne tikai jākoordinē budžets, bet arī ekonomika. Un ir jābūt uh, konkrētiem kritērijiem, lai tiktu uh, sasniegt Eiropas Savienības mērķi arī nodarbinātības jomā. Paldies. Nākamais Ola Šmits. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiro ir. Uh, desmit gadi, un tas ir izturējis eksāmenu, kaut arī šobrīd laiks ir ļoti vētrains. Un tomēr es uzskatu, ka šobrīd mums vajadzētu spērt pirmo soli eiro atvesaļošanā, vai tas būtu ar vai bez ECB. Kā jau Trišai kungs teica, mēs visi dzīvojam kopīgā liktenī. Ja mums neizdoto šo likteni pavērst mums par labu, tad tā būtu traģēdija. Mēs šobrīd dzīvojam orkāna apstākļos, tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu atkārtot, ka eiro ir bijis veiksmes projekts finanšu krīzes apstākļos, un tas ir arī sava veida enkurs Eiropai. Arī tām valstīm, kur šobrīd vēl nav eirozonas loceklis. Eiro ir devis iespēju miljoniem jaunu darba vietu radīšanai, un lūdzu neaizmirsīsim to. Neaizmirsīsim to šajā krīzes vētrā. Grieķijas un citu Eiropas val, Eiro valstu problēmas nedrīkst saistīt tikai ar kopīgo valūtu. Esmu pārliecināts, ka šīs valstis būtu piemeklējis tāds pats liktenis, ja tās nebūtu bijusi Eirozonā. Patiesībā, ja viņas nebūtu bijusi Eirozonas loceklis, tās būtu piemeklētas daudz spēcīgāk. Protams, mēs varam runāt par spekulantu ietekmi, par konkurences izkropļošanu, bet diez vai 20 dažādas valūtas būtu nākušas par labu. Es zinu, ka Zviedrijai arī ir bijusi situācija, kad mums bija 500 procentu likmes procenti. Grieķijai šobrīd ir jāsas, jāsasien budžeta josta. Mums ir jāmēģina labāk eh, sakoordinēt ekonomikas politiku Eiropas Savienības līmenī. Finanšu koordinācija tās vārds vien jau pats to pasaka - koordinēt finanses. Vēl viens vārds par spekulācijām. Ja piemēram, eh, deviņ, ja, piemēram 90. gados Zviedrija nebūtu piemeklējusi finanšu spekulācijas, tad mēs nebūtu tik labi atjēgušies kad mūs piemeklē finanšu spekulācijas, kuras veicis Soros punkts, eh, kungs, mēs zinājām, ka stunda ir situsi, ka mums ir pienācis pēdējais laiks runāt un domāt par to, kā glābt valsts, un tas ir jādara arī Grieķijai. Sorry! Paldies! Uz vienu minūti vārdam Rihardam Černecka kungam. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, ECB, priekšsēdētāja kungs, es vēlētos neizteikties tik militāri kā daži no iepriekšējiem runātājiem. Manuprāt, tas vienkārši nav piemērots stils. Manuprāt, es piederu politiskajai grupai, tā droši vien ir vienīgā politiskā grupa šeit, kurā lielākā daļa no valstīm nepieder Eirozonā, tikai divas pieder tai. Tādēļ mans viedoklis droši vien būs savādāk. Skaitlis 36, manuprāt, šeit ir svarīgs. Ar šo skaitli to var apkopot, ko teica Trišēkungs, jo tik daudz deputāti ir uh, atbalstījuši viņa ievadu paskaidrojumu. Ko tas nozīmē? Jā, ļoti daudz viņam arī iebilda manuprāt, tas tiešām arī parāda, ka jūs ECB nesaskatāt īstenībā glābiņu krīzē. Tad arī tika teikts, ka eirozona esot vērtība pati par sevi, bet vienlaikus tika teikt, runāts arī par to, ka mums ir krīze Grieķijā. Tā taču ir pretruna. Grieķijā tagad ir krīze, jo tā par agri, pārāk agri iestājās eirozonā, un mums vajadzētu no tā nākotnē izvairīties. Paldies! Tagad Nikolas Kauntis saņems vārdu. Paldies, priekšādātāji! Es eh, atbalstu tos kolēģus, kur teica, ka krīze vēl nav pārvarēta. Ekonomiskā situācija daudzās valstīs vēl joprojām ir negatīva, bezdarbs lielākā daļā dalību valstu pieaug. Pasākumi, kas tiek veikti, lai novērstu budžeta deficītus, vēl pastiprina krīzi. Trišē kungs un Rēna kungs, es gribētu runāt par institūciju jautājumiem. Jūs nesaskatāt krīzi, bet jūs taču redzat eh, pazīmes, kad krīze sākās, tad jūs aizslēpāties aiz uzskata, ka gan jau problēmas atrisināsies pašas no sevis. Tagad jūs eh, nākat un atkārtojat atkal un atkal to pašu, ka ir jāievēro disciplīna un jāievēro stabilitātes pakta nosacījums. Es domāju, ka Eiropas Savienība un Grieķijā varbūt ir arī atšķirīga situācija. Jūs zināt, ka noteikti noteikts valstis, kā Grieķija var krist par upuru spekulantiem bet ir ļoti daudz deficīti arī ekonomikas, eh, ekonomikas un uh, valūtas uh, savienībā. Ir jāmainās uh, stabilitātes un izaugsmas paktam. Ir īpaši ņemot vērā lejupslīdi. Tas rada reģionālās un sociālās nevienlīdzības. Bezdarbs līdz ar to vēl arī pieaug. Paldies! Nākamais runātājs Bastians Belders uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Grieķijā un Eirozonā ir eh, tiešām skumīga. Finanšu palīdzība Grieķijai eh, jāsniedz galvenokārt no SVF. Pats Startautiskais valūtas fonds saka, ka tas ir gatavs atbalstīt Grieķiju. Eiropas valūtas fonda izveide uh, šķiet eh, par to tiek runāts, eh, un eh, Eiropa it kā negrib zaudēt seju, nepalīdzot Grieķijai. Es nedomāju, ka vajadzētu obligāti veidot Eiropas valūtas fondu. Stabilitātes un izaugsmas paktā paredzētās sankcijas ir aktīvāk jāievieš, lai noteikumi tiekšām tiktu ievēroti. Uh, Eurostat ir jāsaņem manevrēšanas iespējas, lai varētu kontrolēt budžeta skaitļus, un ir jāievēro stabilitātes un izaugsmas pakts. Paldies, nākamais Segatī kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi. Ziņojumā ir būtiskas kļūdas, jo netiek nosaukti atbildīgie, Eiropā, runājot par ekonomikas krīzi, mēs to nevarēsim atrisināt, ja mēs nenosauksim vainīgos vārtos. Teiksim taču, ka nevis darba ņēmēji izraisīja ekonomikas krīzi, bet bankas, eh, startautiskie eh, finanšu institūti, eh, kas līdz pat beigām vienkārši izmantoja visus Eiropas sabiedrībā. Ja Ungārijā kāds daudz nacionāls uzņēmums grib uh, apmesties un sāk darboties, tad ir vesela procedūra, jāsaņem dažādas atļaujas no pašvaldības un tā tālāk. Un uh, cilvēki pat nedrīkst uh, pievienoties arotbiedrībām, un tas nozīmē, ka uh, darba ņēmē krīze iestājās uh, Eiropā. Risinot ekonomikas krīzi, uh, vajadzētu, lai lielie uzņēmumi tiešām arī palīdz. Paldies, tagad uh, divas minūtes Garsie Margājo lūdzu. Úgy látom, nincsen itt. Következő hozzászóló. Jā, šķiet, ka viņš nav zālē. Sančes Presēdo kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Šī krīze ir visļaunākā kopš gadu desmitiem un visapjomīgākā kopš pastāv Eirozona. Pēc Lehman Brothers sabrukuma mēs atrodamies krīzes trešajā fāzē, kurā ir uh, ļoti samazinājies ekonomikas apjoms un milzīgi pieaudzis bezdarbs, kā arī valstu parādi. ECB vēlas saglabāt uh, sistēmas likviditāti. Tā ir ierosinājusi īpašus pasākumus, lai nodrošinātu ciešu sadarbību Tagad novērējam nelielu ekonomikas augšupēju. Tas eh, varētu nozīmēt, ka tiek piešķirti vairāk kredīti, bet šeit nedrīkstētu rīkoties pārāk sasteigti. Krīze mums ir parādījusi, ka monetārās politikas un ekonomikas politikas eh, stūrakmeņi ir jābalsta un jāstiprina. Un eh, arī no privātā sektora puses ir jāveic atbilstīgi pasākumi ir eh, ļoti liels deficīts. Valsts finanses ir jākonsolidē, tas ir nepieciešams un eh, ir jābūt inteliģentai koordinācijai, lai atkal būtu vairāk investīciju, lai ekonomika varētu atkal uzlaboties un sasparoties. mums ir arī jāraugās un jādomā globāli. Eiropai ir jāsaglabā savu konkurences spēju starptautiskā mērogā. Un konkurences spējīgi mēs varam būt tikai tad, ja mūsu ekonomikas politika ir iekšēji koordinēta un pastiprināta. Grieķijas drosme ir pelnījusi no mūsu puses uh, atbalstu. Tas ir visu mūsu interesēs. Mums ir jāizrāda solidaritāte un uh, Tā ir Eiropas vērtība. Kā jau šeit eh, tika vairākās valodās teikts, mums visiem ir kopīgs liktenis. Grieķu valodā es arī to vēlos atkārtot. Zasulu. Nākamais runātājs uz pusotru minūti - Galagar kungs. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, es runāšu gēlu valodā. Ekonomiskajai krīzē ir bijis ļoti negatīvs iet, ietekme uz dalībvalstīm, un e, bezdarba līmenis visās valstīs ir strauji audzis. Diemžēl visvairāk skartie ir tieši jaunieši. Uz viņu pleciem gulstas vislielākās krīzes smagums. Valsts izdevumus Valsts izdevuma posteņas krīze ir ievērojama apcirpus, un lai mēs varētu tikt galā ar šo krīzi, tad, piemēram, 2008.9. gadā īrijas valdība pieņēma veselu virkni pasākumu. Valdības rīcība ir stabilizējusi deficītu, un šobrīd tas budžeta deficīts ir 9,6% no IKP. Valdības īstenotie pasākumi ir saņēmuši uzslavu pat starptautiskā līmenī. Piemēram, pagājušā gada decembrī runa gāja par to, ka īrijas aizņēmums ir stabilizējies, un burtiski pagājušajā nedēļā tiekoties ekonomikas un monetāro komite, komitejas sēdē centrālās bankas prezidents uzteica īrijas teikto. Patiesībā daudzajādā ziņā īrija fiskālo pielīdzinājumu ziņā ir daudzām valstīm priekšā. Šobrīd eh, mēs esam sasnieguši zem 10% robežu, bet, protams, ka mums vēl daudz kas jādara, lai mēs, ja mēs vēlamies sakārtot valsts finanses. Noslēgumā īrija joprojām ir investīcijām draudzīga vieta, un īrijas ekonomika atvesaļojās, un mēs sasniegsim, tiek pārtraukts runātājs, priekšstādājs pārtrauc. Paldies! Uz vienu minūti Zbigņēvs Jobro saņem vārdu. Priekšēdētāja kungs. Krīze, kas paplašanās Eirozonā, parāda, kāda, kādas riskus pastāv ekonomikas projektiem, aiz kuriem slēpjas ne tikai ekonomisks aprēķins, bet kur tiek iekļauta arī, iekļauts arī ideoloģiskas spēlietas. Mums ir atšķirīgi ekonomisko priekšnosacījumi atsevišķās dalību valstīs. Mums jāuzdod jautājums, vai noteiktām dalību valstīm vajadzēja vispār iestāties Eirozonā. Eiro projekts eh, laika gaitā ir eh, kļuvis arī par politisku projektu, lai pātrinātu Eiropas integrāciju. Nodokļu maksātiem par to šodien ir jāmaksā. Būtu labi, ja mēs nākotnē no tā mācītos. Eiro nav atbilde uz struktūrālām pro eh, problēmām, kas ir daudzām tautsēmniecībām, kurām vienkārši nav pietiekama budžeta disciplīnas. Dalībās ir atbildīgas par valsts finansēm. Problēmas jārisina tur, kur tās rodas. Paldies! Nākamā runātāja ir Marija Kristīna Veržjā. Cienījamie kolēģi, es ar tādu pārsteigumu lasēju ziņojumus, un tas, ko es dzirdēju šo priekšpusdienu, apstiprina manu pārliecību. Ar dažiem izņēmumiem šeit vēl joprojām tiek runāts par budžeta ierobežošanu. Runa ir par to, ka stabilitātes un izaugsmes paktu, un tas, manuprāt, neatbilst uh, kritērijiem. Mēs vēlamies politisku Eiropu, kas patiešām būtu spējīga risināt un pieņemt lēmumus gan ekonomiskajā jomā, gan sociālajā jomā. Grieķijas krīze patiešām ļoti daudz māca. ASV ir tā, ka centrālā banka tiešā veidā rīkojas, bet Eiropā ir tā, ka centrālās bankas nerīkojas tik tieši, bet attiecībā uz tādām valstām, uh, kā Grieķija saka, viņiem pašiem jāmaksā. Tie darba ņēmēji, pensionāri, kam jāmaksā, kaut arī viņa uh, valsts ir kļuvusi par finanšu spekulāciju, upuri. Mums ir vajadzīga cita Eiropa, ekonomiska un sociāla epo, Eiropa, kas kalpotu cilvēkiem, nevis tikai dažiem no viņiem. Paldies! Nākamais Jāraslavs Paškas kungs uz vienu minūti. Prieksēdētāja kungs, 2009. gada pārskats par eirozonu un valsts finansēm ir tieši sāsinājis to situāciju, kāda pagājušajā gadā bija. Protams, ka ekonomiskā izaugsme palēninājās visā Eiropas Savienībā, un tas savukārt ir veicinājis ikvienas valsts, valsts parāda pieaugumu. Situācija visnotaļ ir dažāda un atšķiras no valsts uz valsti, taču neskatoties uz Eiropas Savienības centieniem, lai koordinētu visus pasākums, kuri būtu balstīti uz solidaritātes principu, mēs šobrīd piedzīvojam situāciju, kurā ir valstis, kuras nedarbojas saskaņā ar, kord, ar eh, solidaritātes principu. Un šīm valstīm laba nākotne nebūs. Paraudzīsimies uz tā saucamajiem ekonomiskajiem tīģeriem - Indija, Ķīna, Brazīlija. Kā darbojas viņas? Mēs zinām, ka ekonomikas, protams, atšķirās ikvienā pasaules reģionā, bet es uzskatu, ka tuvākajā laikā mums vajadzētu paraudzīties uz valsts finansējumu konsolidāciju. Taču pirms tam mums noteikti ir jāmēģina rast uh, iespēja pārstruktūrēt mūsu finanses, un tā, tas nāks par labu visiem. Paldies, tagad Jurī kundze. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Eiropas centrālā banka tiešām uh, bija sarežģītā situācijā. 2008. gadā bija jāveic svarīgi uzdevumi, 2008. gadā tātad uh, ekonomikas krīze skāra arī Eiropu. Uh, Eh, tā kļuva par smagu finanšu krīzi un eh, tika iesaldētas finanšu transakcijas, jo nebija uzticēšanās. Eiropas centrālā banka ļoti ātri reaģēja uz šo krīzi, bet mēs tomēr nedrīkstētu aizmirst, ka šajā analīzē ir viena problēma. Eh, valstis, kas nav eirozonā, tika zināmā mērā diskriminētas. Eiropas centrālā banka uh, rīkojās pretēji Lisabonas uh, līguma garam, veido, veicot savus uzdevumus, jo uh, likviditātes uh, palīdzība netika sniegta ne Eirozonas valstīm bez garantijām. Zviedrijas un Dānijas uh, Nacionālās bankas saņēma tās bez garantijām, bet uh, Ungārijas bankai bija jādod garantijas. Es domāju, ka šīs ECB solis tiešām veicināja to, ka tirgi kļuva nedrošāki un attiecīgām valstīm situācija vēl sāsnājās. Tagad mēs uh, strādājam pie sistēmisko risku kolēģijas, uh, bet uh, šīs līdzsvars ir jāatjauno nedrīkst uh, būt diskriminācija. Un šo domu gribētu uh, paturpināt runājot par sistēmisko risku kolēģijas. Tas šobrīd tiek veidots, un ECB saka, ka tā, tā tur būs svarīga loma, uh, tiks iecelts priekšsēdētājs, un mums jāgarantē arī tas, ka Eirozonas valstis un valstis, kas ir ārpus Eirozonas valsts, tomēr tām būtu jāsaņem vienlīdzīgas balstiesības, jo ja mēs nevarēsim tur izteikties, nevarēsim uh, protestēt pret uh, diskrimināciju krīzes laikos, tad tas kļūs par ikdienu, ka notiks šāda diskriminācija. Mēs nedrīkstam pieņemt, ka līguma uh, gārs netiek ievērots. Paldies, Ģurija kundze! Kutas kungs, lūdzu, divas minūtes. Nu este surprinzător faptul că nucleul Priekšsēdētāji kungs, es esmu pārsteigts par to faktu, ka Eiropas centrālās bankas gada pārskats 2008. gadā ir paredzējis veselu virkni pasākumu, kur ir jāīsteno krīzes apstākļos, bet vai tie ir īstenoti? Mēs runājam par likviditātes palielināšanos Eiropas Eirozonā. Taču neaizmirsīsim to, ka dalību valstis ārpus Eirozonas ir cietušas no krīzes pat lielākos apmēros nekā Eirozonas loceklis, un arī šīm valstīm ir nepieciešams ECB palīdzība. Tajā skaitā arī palīdzība ar likviditātēm. Runājot par valsts parādu, par to, kā to samazināt. Uh, Mēs esam piedzīvojuši lielākās daļas dalību valstu parāda pieaugumu. Stabilitātes un izaugsmas pakts, pakts ir likt uz spēles, un tas savukārt samazina iedzīvotāju uzticēšanos Eiropai. Es uzskatu, ka šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi runāt par mūsu viedokļu un domāšanas homogenizācija. Mums ir nepieciešams strādāt dažādās jomās, un tomēr neaizmirsīsim, ka Eiropa ir mūsu mājas. Runājot par dalību valstu parādiem, ir jādomā ilglaicīgi. Ko darīt? Mana priekšlikuma būtu sekojoši. Kā jau arī ir teikts abos ziņojumos, šobrīd pats svarīgākais ir radīt eh, sistēmu risku padomi, sistēmu risku kolēģiju. Šī kolēģija varētu izskatīt, eh, eh, izskatīt nepilnības finansēs. Finanšu krīze ir pierādījusi, ka mums ir jāizveido tūlītējs atbildes mehānisms Eiropas Savienības līmenī un ka ir jābūt kohēzijas instrumentam arī finanšu līmenī. Mums ir nepieciešama lielāka atbildība pār nodokļiem, to ieņēmumiem un izdevumiem. Paldies! Paldies, tagad Zīles kungs lūdzu. Komisāri kungi, pagājušā gada decembrī Strasbūrā tā laika finanšu komisārs Almūņa teica, ka, ja nekas būtisks nenotiks, mēs uh, nākamā gada vasarā uzaicināsim Igauniju Eirozonā ar 2011. gadu. Šis tas ir mainījies, bet tikai ne ar Igauniju, bet gan ar Eirozonu. Igaunija praktiski ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas šodien izpilda Maastrichts kritērijas. Kāds signāls būs, ja Igaunija neuzņems Eirozonā atbilstoši noteikumiem? Manuprāt, tas būs signāls finanšu pasaulē, kā ar Eirozonu ir tik slikti, ka tā nespēja uzņemt mazu, bet fiskāli atbildīgu valstu citiem vārdiem sakot uz eirozonas kluba eh, durvīm tiks uzlikts izkārtne klubs slēgts notiek kapitālais remonts. Eh, bet eh, kāds signāls būs jaunajām eiropas savienības valstīm kā manai valstij latvijai kas atrodas programmā ar starptautisko valūtas fondu kas tur fiksētu valūtas kursu pret eiro lai to ieviestu devalvē savu ekonomiku ar divciparu ikp kritumu un ārkārtīgi augstu bezdarbu? signāls būs kāpēc ar augstu nacionālo valūtas kursu maksimāli censties atdot privāto parādu ko izsniegušas eiropas savienības bankas eiro kredītos piemēram nekustamajos īpašumos. paldies! Paldies Zīles kungam. Nākamais runātājs Davids Kaza uz divām minūtēm. Thank you, President. Um, Paldies, priekšsādātāja kungs. Jā, visi mēs jau esam dzirdējuši, ka 2008. gads bija ārkārtīgi būtisks gan Eiropas Savienības, gan globālajai ekonomikai. Tas bija gads, kurā bija būtiskas vētras. Runa gāja par to, ka ir krīze, jautājums bija tikai par to, cik tā ir liela, kā mēs šobrīd redzam, dikti liela. Uh, Eiropas ekonomikām ir nepieciešams laiks, lai atvesaļotos, bet tam ir nepieciešami pasākumi, instrumenti. Mums ir jāpalīdz Eiropai atvesaļoties. 2008. gads nebija viegls ECB, izaicinājumi bija daudz, atbilžu netik daudz. 2008. gadā ECB nāca klajā ar priekšlikumu visu valstu centrālajām bankām koordinēt savu darbību un nodrošināt daudzas īstermiņa likviditātes. Šo priekšlikumu izstrādāja ECB un ir izrādījies, ka tas ir darbojies ļoti veiksmīgi. Tāpēc vēlētos akceptēt abu kolēģu ziņojumu un vēlētos apsveikt arī Trišē kungu ar ECB sasniegumiem. 2008. un 2009. gads bija būtiski, to sekas mēs vēl redzēsim, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ziņojumos izteiktās bažas par to, ka uh, vajadzētu samazināt procentu likmes, kuras bankas uzliek to klientiem, kamēr centrālā banka procentu likmes ir stipri samazinājusi. Manuprāt, nepieļaujama situācija. Vēlētos apsveikt ziņojumus. Tas ir mans maltiešu kolēģis Kiklunas kungs, kurš ir sagatavojis par ECB. Paldies! Paldies, Kazas kungam! Nākamā runātāja Prevānša Beresa. Paldies, priekšēdētāji! Laika grafiks, diemžēl, ir tāds, ka prezidents Junkerkungs eh, nav klāt. Mm, tas ļoti žēl. Mums ir ļoti labi divi ziņojumi sagatavoti, un es gribētu teikt paldies par tiem, un mēs savu diskusiju varam pagātināt tādā ļoti kritiskā laika brīdī. Ar uh, Siklunas ziņojumu tika ienesti svarīgi centrāli punkti debatēs, kas īpaši attiecas uz nosacījumiem uh, par jūsu pēcnācēju trešie kungs Arī valūtas dialogs ir ļoti svarīgs punkts, un arī, kas attiecas uz ECB darbības veidus, funkcionēšanu vispār. Tālāk uh, mūsu drauga Gigoda kunga ziņojums Rēna kungs uh, runā ļoti konkrēti šeit pieminēja punktus. Ir uh, runa par jautājumiem, kas ir viņa kompetences jomā. Risks, kāda priekšā mēs esam, Eirozonas darbība, kā tā vispār funkcionē, ir tāda, ka mūsu sociālais modelis jūk un brūk. Jūsu priekšgājies Muņģis kungs, kad viņš sastādīja bilanci par desmit gadiem eirozonu, tad bija viens faktors, kas bija ļoti skaidrs, proti, ka atšķirības starp dalību valstīm, eirozonas dalību valstīm ir kļuvušas vēl lielākas. Tāda ir situācija. Un arī līguma sastādītā stabilitātes pakta autori to īstenībā nav ņēmuši īsti vērā, novērtējuši par zemu. Uh, Vispirms ir jāsaprot, protams, ka stabilitātes un izaugsmas pakts pasaka, ka ir jābūt valsts budžetām ilgspējīgam, bet ar to jau nepietiek, ņemot vērā dalību valstu kompetences, dalību valstīm nav tāda kā tāda dabiska apetīta saņemt sankcijas. Uh, un uh, šeit ir jāraukās, lai būtu tāda saprātīga sadarbība, vajadzīga tā tāda burvju nūjiņa, lai atrastu burvju risinājumu. Vēl viens svarīgs jautājums ir par nodokļu harmonizāciju. Jūs to zināt. Ļoti žēl, ka 2020. Eh, gada stratēģija to nemaz nepiemina. Un te, tekošies darbos, kas tur notiek, arī netiek ņemts vērā. Mums vajadzētu tiešām izšķirīgi ķerties pie lietas. Mums patiešām jāharmonizē eh, uh, eh, nodokļi, pēļņas nodokļi. Paldies, Beres kundze, uz diviem vārdiem. Sari Isaija. Arvoisa puhemies, Godātais priekšsēdētāja kungs, runājot par finanšu krīzi, tad eh, mēs runājam par atveseļošanās pasākumiem veselā virknē pasākumu, īpaši mazajās. Akūtā finanšu krīze ir pierādījusi, ka e, valsts finanses ir nepieciešams sabalansēt ilgspējīgākā laikā. Mums ir e, bijis e, izaugsmas un stabilitātes pakts, un problēma ir tā, ka dalību valsts tam nav sekojušas, un tas ir novedis pie būtiskām valsts finanšu samazinājumiem gadiem. Runājot par Grieķiju, atcerēsimies, ka viņi viltoja arī statistikas datus, un tomēr galvenokārt viņi nepārvaldīja pietiekami savu budžetu. Ja mēs vēlamies e, ražošanu un atveseļošanos uzlabot, tad tam ir nepieciešams politisks lēmums. Mums ir nepieciešams papildināt un veicināt ekonomisko izaugsmu un jāsamazina izdevumi. Es uzskatu, ka uh, galvenais ekonomiskais rādītājs ir ilgtspējīga attīstība. Jautājums par to, kā mēs varam palielināt nodokļus vai tos samazināt un samazināt valsts finanses. Runājot par līdzsvaru, tad vēl svarīgāk ir tas, ka e, valsts deficīta pieaugums palielina nodokļus un tuvākajos gados tas e, ietekmēs visvairākā riska grupas. Un tomēr ir svarīgi atgādināt, ka mums ir nepieciešams e, valsts finanšu pakalpojumu sniegšanu, un e, tas attiecās arī uz pensiju sistēmām, uz jauniešu nodarbinātību. Ilgtspējīgākā laikā mums tomēr vajadzētu run runāt arī par valsts finanšu izmantošanu val, veselības aprūpē. Es uzskatu, ka mums vajadzētu labāk koordinēt eh, starp eh, Eiropas līmenī Varbūt, ka Rēna kungs varētu atbildēt, kā viņš to darīs. Un tomēr, manuprāt, šī finanšu krīze nav saistīta ar to, ka šobrīd uz eh, dalību valstu finansēm vajadzētu skatīties ar aizdomām. Mums ir jāsakārto mūsu pašu budžetu. Paldies, un tagad es dodu vārdu Ludvigsona kungam lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos uzsvērt trīs svarīgākos punktus šajā ziņojumā, par ko mēs šobrīd runājam. Vispirmām kārtām mums nevajadzētu runāt šeit par valsts finansēm. Tātad mēs nevaram runāt par valsts finansēm, nerunājot par uh, par taupīgumu. Mums ir jārunā ne tikai par taupīšanu, mums ir jārunā par to, ko darīt, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu. Daudzās valstīs ir nepieciešams samazināt valsts izdevumus, un tomēr neaizmirsīsim, ka ir svarīgi paaugstināt arī ieņēmumus. Ir svarīgi veicināt ekonomisko izaugsmu, lai vien vairāk iedzīvotāji varētu darboties darba tirgu un maksāt nodokļus. Otrakārt, Skiklunas kunga ziņojumā man patīk tas, ka ir nepieciešams veicināt finanšu caurskatāmību finanšu sektorā, un šeit vēl daudz darāmā. Atvērtība un atklātība ir vienīgais veids, kā samazināt finanšu tirgus riskus. Es uzskatu, ka palielināt pārskatāmību ir nepieciešama arī efektivitātei, lai E, lai valsts finanšu institūcijas un arī starptautiskās finanšu institūcijas atkal atgūtu iedzīvotāju ticamību. Ko darīt? Mums ir nekavējoties jāveicina pārskatāmība. Varbūt labākais solis, ko šobrīd varētu darīt, ir publicēt ECB valdes e, protokolus. Mums ir nepieciešama daudz lielāka pārskatāmība, un tas arī ir centrālais princips Un šeit runiet par Eiropas Savienības sistēmu risku kolēģiju. Sistēma risku kolēģija varētu pēc tam izskatīt to, kādi ir galvenie noteikumi, bet galvenajiem noteikumiem ir jābūt caurskatāmībai, publicitātei. Un trešais. Skiglunas kungs eh, savā ziņojumā piemin to, ka pat krīzes apstākļos mums ir jāņem vērā vidas un klimata perspektīva. Mēs nedrīkstam ļaut finanšu krīzei pārveidot E, apturēt ekonomikas pārveidošanos uz zaļāku. Mums ir jāveidina, jāveicina atjaunīgo energoresursu veicināšana, vidē draudzīgi transporta līdzekļi, kā arī vidē draudzīgi lauksaimniecība. Tikai tad mēs varēsim nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmu. Paldies! Franks Engels, divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Uh Šī noteikti ir smagākā krīze eiro kopš tā ieviešanas, bet tā ir arī bijusi vērtīga. Uh, tātad tādā ziņā, ka eiro mums ir, un bez eiro mēs būtu mazāk stabili. Pateicoties eiro, tagad uh, ir tā, ka uh, nebija konkurences starp dažādām valūtām, bet cik tad ilgi tas turpināsies? Uh, Mēs vēlamies labāku pārvaldību Eirozonā, bet ir arī mēģinājumi uh, nacionālā līmenī kaut kāds pasākums veikt. Šeit tikai uh, solidaritāte var palīdzēt uh, pret spekulantu uzbrukumiem, kas joprojām tiek vērsti pret Grieķiju un kas var tikt vērsti arī pret citām e, Eiropas valstīm. Bet solidaritāte ir vajadzīga, bet arī soliditāte, jeb stabilitāte. Uh, Tas, kas notika pēdējās nedēļās, kaitēja ne tikai Grieķijai, bet kaitēja arī visa eiro ticamībai. Ja netiek sniegta palīdzība uh, cietušai valstī, tad tas apdraud visu eirozonas stabilitāti. Mums ir pēdējais laiks uh, pieņemt instruments, lai atbalstītu eiro. Ir jāsaskaņo obligāciju tirgus un ir uh, jāpārstāv finanšu institūcijās arī eiro intereses. Eirogrupas priekšsēdētājs varbūt varētu būt arī G20 sastāvā. Mums ir arī jāpieņem jaunas dalība valstis eirozonā, un mēs nedrīkstam šeit būt pārāk knauzerīgi. Ir jāveido instrumenti patiesai ekonomikas palīdzībai, savienībai ir jākoordinē budžeta politika, nodokļu politika, un tad mēs varēsim veiksmīgi darboties. Paldies, Engela kungs, tagad Zikerska kungs, divas minūtes. Priekšsādātāja kungs, krīzē ir tāda situācija, kur mums ir ne tikai jāatvesaļojas, bet tas var stiprināt arī imunitāti. Uh, bet tas var uh, novest arī pie komplikācijām un pie paliekošiem bojājumiem. Padomāsim par to, kā tad um, izcēlās šī krīzes slimība. Parasti ir tā, ka ja uh, tiek atstātas novārtā vairākas lietas organismā, tad uh, cilvēks saslimst. Un uh, mums bija uh, problēmas ar tirgu, mums bija spekulācijas, un pats tirgus nespēja uh, šīs lietas noregulēt. Bez uzraudzības, bez uh, monitoringa tas nav iespējams. Jo īpaši ir kaut kas uh, jālabo, ja ir sarežģīta situācija tirgū. Līdz šim tās bija nacionālās organizācijas, kas bija atbildīgas par uzraudzības, kam bija uzraudzības funkcijas. Mums nav patiesas uh, uzraudzības iestādes, bet mums ir internacionāli startautiski finanšu tirgi. Uh, un mums nav arī Eiropas uzraudzības iestādes mūsu tirgiem. Eiropas Savienība vadās pēc zināmām vērtībām. Šī krīze sākās 2008. gadā, sabrūkot tirgiem, bet jau 2007. tirgu bija pārtiks eh, tirgus krīze un bija enerģētikas tirgus krīze, Situācija Eiropas Savienībā izveidojās tāda, kāda tā ir, arī tāpēc, ka netika ievērot stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumi. Tie visiem ir zināmi, un komisijas eh, brīdinājumi, diemžēl, nebija pietiekami iedarbīgi. Dažas valsts varēja atļauties vairāk nekā citas valstis. Komisija vienkārši netika uzklausīta. Bija pat valsts, kas izturējās kā bērni, vienkārši eh, noslēpa savus nedarbus. Uh, Bet labāk taču ir atzīt kļūdas, informēt pilsoņus par to, atvainoties pilsoņiem un uh, meklēt kopīgi risinājumu izējai no krīzes. Uh, mums ir jārūpējas, uh, lai krīzes risinājumu nefinansētu mūsu vājākie sabiedrības slāņi. Ir nepieciešama solidaritāte, bet jābūt arī tā, ka maksā atbildīgie. Uh, un nevar atveseļot organismu no ārpuses, organismam pašam ir jāatvesoļojas. Paldies tagad Karas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji Trišē kungs, dāmas un kungi. Gribētu jums, Trišē kungs, pateikties ne tikai par pēdējiem darba gadiem, bet arī par pēdējām nedēļām mūsu sadarbībā. Kompetents, neatkarīgs, konsekvents, jūs esat bijis un kopā ar kolēģi jūs turējāt uh, uh, Eiropas uh, Eirozonu. Un jūsu e, teiktais pēdējās nedēļās ir bijis ļoti iedrošinots. Iedrošinoši mums vajadzētu darīt visu, lai turpinātu konsekventu šo ceļu. Eiro ir stabilitātes ankurs arī krīzes apstākļos. Un mums ir jāsagrauj dažas leģendas, proti, ka eiro un stabilitātes un izaugsmas pakts ir iemesls Grieķijas vai citu valstu problēmām. Grieķijas premjeras pagājušajā nedēļā šajā parlamentā ļoti skaidri teica, eiro nav uh, vainīgs, eiro ir daļa no risinājuma, bez eiro nebūtu reformu, bez eiro nebūs stingrs ietvars uh, mērķiem. Vai tad uh, tie, kas ir vājāki, nejūtas aizsargāt no eiro? Uh, Gribētu tomēr arī teikt, ka Grieķija nelūdz naudu eh, kā ubaks. Eh, ja mēs palasām eh, avīzi, tad tā tiek teikts, bet tā nav. Būtu labi, ja daži padomas biedri vadītos nevis pēc iekšpolitikas populisma apsvērumiem, bet kopīgi meklēt ar mums Eiropas risinājumus. Eh, Grieķija eh, nelūdz naudu un viņi nevar saņemt subsīdijas. Viņi vēlas atbalstu, eh, īstenojot reformu un ietaupījumu plānu. Un arī šeit ECB prezidents Trišē savā trīspakāpju plānā ļoti skaidri ir pateicis, kas kāda ir iespējams. Neviens nav teicis, ka nekas nav iespējams. Un noslēgumā gribētu teikt, ka mums ir uh, valūtas savienība, bet mums nav ekonomikas savienība. Lai tādu īstenotu, ir nepieciešama dalībvalstu politiskā gripa, griba un nevis padomi. Tur ir jābūt koordinācijai budžeta politikā, harmonizācijai nodokļu jomā, uh, jākoordinē arī izglītības politika un ekonomiskā un sociālā politika. Uh, Eh, to es aicinu eh, darīt dalību valstī, mēs gaidām šeit saistības, un tas mums ir jādara arī eiro interesēs. Paldies, Karaskungam. Nākamā runātāja ir eh, Danuta Ježloveckas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāja. Dāmas un kungi, pagājušais gads bu, bija ļoti grūts Eirozonai. Slovākija ir iestājusies Eirozonā gada sākumā un beigās mēs gada beigās saskaramies ar milzīgām problēmām Grieķijā. Eh, tagad ir notikusi lielākā ekonomikas krīze pasaulē, kāda vispār ir bijusi. Jautājums ir tāds, kā vispār risināt šos jaunos izaicinājumus, kādā virzienā ir jāattīstās globālajā ekonomika, kāda politikai jābūt Eiropas Savienībā. Rezolūcija par to ir runa. Es gribētu runāt par vienu šīs rezolūcijas uh, aspektu. Dāmas un kungi, ekonomikas krīze, Grieķijas problēmas, diskusija, vai mums palīdzēt Grieķijai vai nē, parāda, ka šīs eh, tēmas Eiropā ir vēl ļoti aktuālas. Komisijas priekšādātājs Barozo kungs pagājušo nedēļu ir izteicies par to, kā radīt atbalsta mehānismu tām Eiropas Savienības valstīm, kurām ir finanšu grūtības. Kāds, kā šo instrumentu varētu pārvaldīt? to vajadzētu lemt Eirozonas valstīm. Un es gribētu arī komisāra Levandovska un Polijas finanšu ministra viedokļi atbalstīt, jo viņi abi ir izteikušies par labu tām, ka visas dalību valstis, arī tās, kuras nav Eirozonā, jau tagad strādātu pie tā, ka stiprinātu Eirozonu un atrastu atbalsta mehānismu Eiropas ekonomikai. Mēs jau šodien vēlamies uzņemties atbildību nākamajā eiro grupai. Tādēļ mēs negribam izslēgt jaunās dalībās no šīs svarīgās debatas. Eiropa, kas iet uz priekšu diviem dažādiem ātrumiem, tā ir slikta ideja. Nevar būt tā, ka ir e-, eiro valstis un ārpus eiro zonas valstis. Mums viņas ir jāpavieno. Un es gribētu atbalstīt visus punktus, kuros ir eh, runa, kā visām būtiskajām institūcijām ir jāpaplašina eirozona, jāpaplašina, protams, eh, pamatoties uz būtiskajiem kritērijiem. Trišē kungam, ECB prezidentam es vēlos teikt paldies par viņa darbu šajā tik ārkārtīgi sarežģītajā gadā. Paldies, Iešle Pieckas kundzei, kolēģis un kolēģi, tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Daži kolēģi saņems vārdu vispirms. Smēša kungs, viena minūte. Nekur. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāru kungam un Eiropas centrālās bankas prezidentam un ziņot referentiem par to, ka viņi ir uh, veikuši ļoti augstu kvalitatīvu darbu un rūpīgi strādājuši pie ziņojumiem. Tas patiešām ir ļoti problemātiski, ka bezdarbnieku skaits pieaug un turpina pieaug. Mana valsts arī nav nekāds izņēmums. 13% pie mums ir bezdarbnieku kvota skaits. Slovākija 2009. gadā iestājās eiro zonā. Tam bija pozitīvas sekas uz ekonomiku, uz sabiedrību, bet arī uz politiku. Lielākā daļa cilvēku Slovākijā pozitīvi vērtē eiro kā maksājuma līdzekļi. Tādēļ ir svarīgi, lai eiro saglabā savu līdzinējo stabilitāti un prestižu. Parlamentam ir jāatbalsta komisija un Eiropas centrālā banka, lai mēs eh, nesaskartos ar zaudējumiem. Tādēļ ir nepieciešams, lai Eiropas ekonomikas un eh, monetārā savienība veidot stratēģiju. Tur ir būs vajadzīga arī padomas iesaistīšanās. Paldies! Zigmāndas Basitis vārds. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Ņemot vērā sarežģīto ekonomikas situāciju, mēs nevaram sagaidīt, ka atvesļošanās būs ātra. Finanšu krīze ir uh, novedus pie tā, ka ir dažādas finanšu atbalsta programmas, bet tās nav saskaņotas savā starpā, un atbalsta līdzekļi bieži vien tiek izmantot arī banku iekšējām vajadzībām, un šodien mēs redzam tā visa sekas. Mazie un vidējie uzņēmumi bankrotē, tāpēc, ka netiek uh, viņiem sniegt kredītlīdzekļi. Tātad Eiropas centrālā banka sniedza <coughs> likviditātes palīdzību, bet ja mēs sagaidām, ka būs vienāds spēles noteikumi, tad uh, mums uh, ir eh, kaut kas jādara. Es domāju, ka Eiropas centrālajai bankai vajadzēja nodrošināt likviditāti arī ārpus eirozonas. Paldies! Paldies! Un tagad viena minūte Rons kungam. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Seklums kungs savā ziņojumā ir teicis, ka ECB ir mēģinājis paplašināt likviditāti, un tomēr likviditātes, kas tika izsniegtas bankām, nav nonākušas līdz klientiem. Un eh, manā valstī, kas joprojām ir ārpus eirozonas, mums ir jāmēģina sabalansēt vietējās ekonomikas un nevis jāmēģina sabalansēt un jāsaliek vienā katlā 27 ekonomikas. Lielākā problēma ir tāda, ka kredītu radīšana un to sadala ir komercbanku rokās, un tas attiecās gan uz Eirozonas locekliem, gan uz citām dalību valstīm. Tādējādi es uzskatu, ka naudas radīšana un kredītu radīšana ir jāizņem no privāto banku rokām. Pretējā gadījumā mēs nenodrošināsim adekvātus infrastruktūras projektus, un mums vajadzētu adekvāti nodrošināt, nodrošināt eh, valsts finanses un nevis ļaut bankām tikai spēlēties. Paldies! Uh Petri Luhanam vārds uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Krīzes laikos visiem ir skaidrs, ka valda nevienprātība un, protams, ir būtisks svārstības gan starp dažādām valūtām, gan dažādām dalību valstīm. Ja mums būtu bijusi vienotā valūta, tad varbūt būtu labāka situācija, un tomēr es nevēlētos teikt, ka eirozona garantē drošību. Šeit tika pieminēts ECB sniegtās likviditātes, un tas, ka bankas to neizmantoja klientu labā, bet gan turpināja spēlēt starptautiskajā tirgu, uh, nav nācis par labu nedz Eirozonas valstīm, nedz valstīm ārpus tām. Ja valstis vēlas uzlabot savu ekonomiku, tad tām ir jāņem groži savās rokās. Mēs eh, nevaram stimulēt un vienlaicīgi koordinēt. Mums ir jāmēģina paplašināt Eirozonu, lai mēs arvien vairāk varētu aizsargāt vienoto valūtu no krīzēm. Paldies, nākamais runātājs. Karina Kautenbahas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Trišēkungs, sirsnieks, paldies par to ziņojumu daļu, kurā tiek brīdināts no tā pārāk samazināt augas, lai samazinātu deficītu, jo zemi ieņēmumi ierobežo ekonomikas attīstību, ekonomikas izaugsme un līdz ar to arī Eiropas konkurences spēja tiek samazināta. Uh, bet arī Eiropieši uh, vēlas piedalīties sabiedriskajā dzīvē un izmantot tās sniegtās iespējas. Mums ir nepieciešams mūsu budžetus atbilstoši direktīvām veidot, un es domāju, ka ļoti svarīgi, ka ekonomiskā un sociālā rīcības iespēja ir jāveido. Ja Eiropā mēs ne, neinvestēsim izglītībā, veselībā, pētniecībā, tad tādā gadījumā mums nebūs tāda Eiropa, kas e varēs e, konkurēt pasaulē un nevar būt, e, ka tās grupas, kas nav vainīgas pie krīzes, tagad maksā par krīzi. Ja mēs neinvestēsim cilvēkos, tad mums kā Eiropai nebūs nākotne. Tādēļ mana, mans lūgums sociālo aspektu vairāk ņemt vērā nākotnes stratēģijās. Paldies, ka Kadenbachs kundze. Sautāns. Pots saņemt tagad vārdu. Priekšēdētāji, paldies par sniegto vārdu. Es īstenībā nemaz nepieteicos runāt. Tas bija Segatīmi kungs, kas eh, ir jau saņēmis vārdu, bet tik un tā paldies par to. Esmu pēdējais runātājs šajā sarakstā, brīvā mikrofona sarakstā. Angelika. Angelika Vērtmars kundze, priekšādātāji, paldies eh, pašreizējā ekonomikas eh, krīze īstenībā ir struktūras krīze, un tā spiež kontrolēt struktūru. Ir Eirozonai jāuzņemas efektīva loma finanšu politikā, bet to nevar izdarīt uz atsevišķo pilsoņu rēķina. Un es ļoti skaidri gribu aicināt rīkoties piesardzīgi un ļoti atbildīgi. Paldies! Paldies! Es gribētu pabeigt brīvā mikrofona eh, runātāju sarakstu, un tagad saņems vārdu Žāns Klots Trišē, ECB Prezidents. Merci beaucoup, monsieur le président. De... Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, ka devāt man vārdu. Man jāsaka, ka es eh, tiešām sešus gadus, sešu ar pus gadus jau strādāju un nu, vienmēr uzstājos parlamentā, bet pirmo reizi es dzirdēju tik daudzus deputātus, kuri e, izteica tik daudz priekšlikums, ieteikums un analīzi sniedz. Man tātad es esmu tiešām priecīgs par šo te debašu bagātību. E, mani tiešām arī iespaidoja šie te viedokļi, kas šodien tika pausti. Ja jūs man atļausiet, tad es centīšos uh, apkopot galveno, ko es gribētu teikt pēc šo debašu uzklausīšanas. Tas viss bija ļoti interesanti un būtiski, un, protams, Eiropas centrālā banka pēc iespējas lielākā mērā ņems to vērā. Vispirms es saprotu, ka šobrīd Eiropas centrālajai bankai tika izteikti uh, labi vārdi par to, kā mēs rīkojamies reālā laikā, un paldies par to. Uh, Un es gribētu teikt, ka es domāju, ka mēs ar kolēģiem centāmies darīt, kas vien mums ir mūsu spēkos eh, ļoti ārkārtējos aspākļos. Un tā bija smagākā krīze kopš otrā pasaules kara. Un um, pat kopš pirmā pasaules kara varbūt, ja mēs nebūtu rīkojušies eh, steidzami. Bet eh, daudz no jums teica, ka izaicinājumi pastāv arī citām centrālajām bankām uh, Eiropā un arī pārējā pasaulē. Tātad mums visiem ir uh, jāuzņems milzīga atbildība, un es pilnīgi piekrītu tiem, kuri teica, ka mēs nevaram teikt, ka smagākais laiks ir pagājis, mēs neesam vēl pārvarājuši visgrūtāko posmu, un mēs nevaram atgriezties pie mūsu ikdienas metodēm. Mums ir jāsaglabā modrība. Es arī saņēmu signālu par izaugsmi un nodarbinātību, kas ļoti spēcīgi nāca no parlamentu kolēģiem. Un es gribētu teikt, ka nodrošinot stabilitāti un ticami to darot uh, vidustermiņā un ilgtermiņā, mēs uh, ticam, ka mēs veicinām ilgspējīgu, izli, um, ilgspējīgu izaugsmi un darbvietu radīšanu, bet jūs zināt, ka mūsu uh, signāls ir struktūra reformas. Mēs veicam struktūra reformas, lai veicinātu um, darbvietu radīšanu Eiropā, kas ir ļoti būtiski. Uh, Eh, vēl viena lieta, ko jūs teicāt un ko mēs atbalstām ECB, es, protams, negribu atbildēt komisāru vietā, bet pārvaldība, Eiropas 27 valstu pārvaldība, 16 eh, eirozonas valstu pārvaldība ir būtisks jautājums, un mēs eh, uzņemsimies maksimālo atbildības līmeni. Uh, Un uh, valstīm arī ir jāuzņem sava atbildība, jāveic uzraudzība, jāuzrauga vienam otru. Mums uh, ir nepieciešama tāda pilnīga stabilitātes un izaugsmas pakta ieviešana. Jāuzrauga fiskālā politika, tas ir monetārās savienības kodolā un arī struktūrālo reformu un to ieviešanas uzraudzība ir ļoti būtiska. Un uh, jā, eh, nodrošina arī eh, izmaksu efektivitāte dažādās ekonomiskās. Es negribu pārāk daudz runāt par Grieķiju un par dažādiem jautājumiem, kas šeit ir svarīgi. Man jau bija iespēja uz to daudzkārt atbildēt ekonā, parlamentā šeit, un tomēr gribētu tikai pateikt to, ka eh, Grieķija Grieķijai ir uh, paraugs, un īrija ir Grieķijas paraugs. Uh, īrijai bija ļoti smagas problēmas, to kāds deputāts šeit jau teica, un īrija pieņēma, uh, tātad uh, ņēma savas problēmas ļoti nopietni, ar milzīgu apņēmību, ļoti profesionāli tās risināja, un to visi atzīst. Tāpēc es gribētu tiešām likt uzsvaru uz to un gribu atkārtot uh, eh, ECB uh, eh, lēmumu. Jaunie pasākumi, uh, ko pieņems Grieķijas valdība, tiem ir jābūt uh, pārliecinošiem un drosmīgiem. Runājot par ilgtermiņa situāciju Eirozonā, mēs nodrošināsim nākamajos desmit, desmit vai divdesmit gados uh, cenu stabilitāti saskaņā ar to definīciju, kāda ir noteikta un kādu mēs to esam uh, nodrošinājuši kopš eiro ieviešanas. To mēs varam pierādīt ar faktiem, tā nav tikai teorija, to jūs varat redzēt. Un es gribu to uzsvērt. Visi eirozonas dalībnieki zina, ka vidējā eirozonas inflācija būs zem diviem procentiem īstermiņā un ilgtermiņā. Uh, un tāpēc ir jāizdara arī attiecīgie secinājumi eh, nacionālā līmenī. Eirozonas valstis gūst labumu no tā, ka tās ir Eirozonā, un eh, tām eh, vajadzētu raudzīties ne tikai uz nacionālo inflāciju. Mums, tātad mēs esam apņēmušies uh, ievērot mūsu darāmo un to pašu vajadzētu darīt dalībvalstīm. Mēs tiešām esam apņēmušies nodrošināt cenu stabilitāti Eiropā. Tagad uh, daži vārdi par cārskatāmību priekšsēdētāju kungs. Kā jau es teicu agrāk, esmu teicis to vairāk kārt, uh, mēs esam viscaurskatāmākā institūcija no centrāla bankām visā pasaulē. Mēs uh, publicējam mūsu paziņojumus, uh, Un uh, mēs sniedzam preses konferenci uzreiz pēc uh, valdes sēdēm. Mēs uh, nelēmjam, tāpēc ka uh, tātad uh, mēs. Uh, nepaužam tomēr to vārdus, kuri balso par vienu vai otru lietu, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka mūsu signāls ir tas, ka mēs neesam individu grupa, mēs esam kolēģija. Uh, ECB valde ir galvenais grēmijs un uh, tā ir kolēģija. Un gribu teikt, ka mēs neatgriežamies vēl pie vecajām metodēm un mums pilnīgi noteikti ir jāreformē finanšu tirgi uh, līdz pat pamatiem, lai nodrošinātu uh, ka nesāksies atkal tāda krīze, no kuras šobrīd mēs vēl atgūstamies. Un visbeidzot par Poliju un Ungāriju, jo viens deputāts minēja Poliju un Ungāriju, sakot, ka uh, pret tām ECB neizturējās tā, kā vajadzēja. Es uh, gribētu teikt, lai uh, deputāts uh, vēršas uh, abu valstu uh, EC, Eiropa, e, centrālajās bankās, tātad deputāti tad saņems atbildi, ka Eiropas centrālā banka ļoti cieši sadarbojas ar abām šīm centrālajām bankām, lai tas nāktu mums visiem par labu. Paldies prezidentam Trišēkungam. Tagad vārds e, komisāram Olī Rēnam, lūdzu. Prezident. E, Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti. Vispirms vēlētos visiem pateikties par ļoti nopietnējām un saturīgajām debatēm, kas mums bija šajā priekšpusdienā. Es visus jūs uzmanīgi uzklausīju, un secinājums varētu būt tāds, ka Eiropas Savienībā eksistē plašs atbalsts ekonomiskās pārvaldības īstenošanai gan Eirozonā, gan Eiropas Savienībā kopumā. Pēc manām domām šā rīta debatas ir bijusi ļoti vērtīgas. Uh, Un e, tas e, ir jāņem vērā arī šodien un rīt paredzētajā galotņu tikšanās gaismā. Protams, ka mēs turpināsim diskutēt par to, kā nodrošināt ekonomisko pārvaldību, un par to mēs runāsim ekonu komitejā. Es e, uzstāšos ekonu komitejā, es konsultēšos ar jums un esmu pārliecināts, ka parādīsies konkrēti priekšlikumi. Patiesībā ir divi veidi, kā stiprināt ekonomisko pārvaldību, divi efektīvi veidi. Vispirms, un tas ir stūrakmens, mums ir jāizveido labāki preventīvie pasākumi, proti labāka profilakse. Tas nozīmē labāka fiskālā un budžetārā pārvaldība, uzraudzība. Nākamais - vidustermiņa budžeta prioritātes un uzraudzība. Izstrādāt rekomendācijas tam, ka, ja nepieciešams, ir jāizveido tā saucamās brīdināšanas sistēmas. Otrais stūrakmens Otro stūrakmani veido efektīvāki profilaks pasākumi un eh, labāka makroekonomikas uzraudzība. Labāka makro, makroekonomikas svārstība uzraudzība un labāka dalību valsts sadarbība gan Eirozonas, gan visas ES līmenī. Vēl bez tam mums vajadzētu izveidot saistošas politikas vadlīnijas šajā jomā. Tas novērsīs uh, milzīgu svārstību veidošanos, un it kā jau ir pats par sevi saprotams, ka šobrīd visakūtāk bez šaubām ir jārīkojas tajās valstīs, kurās ir vislielākais budžeta deficīts, tajās valstīs, kurās ir ļoti vāja konkurētspēja. Tas attiecās ne tikai uz Grieķiju, ir arī citas valstis. Vēl bez tam ir pats par sevi saprotams, ka mēs nedz gribam, nedz varam uzskatīt, ka vajadzētu samazināt eksporta līmeņus ikvienā valstī, kurā ir budžeta pārpalikums. Citiem vārdiem sakot, mūsu mērķis ir e, neizveidot futbola spēli, kurai Bayern Munich spēlētu pret Olimpiku Lionu Mēs nerunājam futbola laukuma līmenī. Mums ir jārunā par finanšu tirgiem katras dalību valsts ietvaros. Un tādējādi gan Bayern Minhen, gan Olimpija no Lyonas varēs labāk sagatavoties un spēlēt jau kā Eiropiešu komandu, nevis Vācu vai Franču. Pie tam, ikvienai futbola komandai ir nepieciešama gan aizsardzība, gan uzbrucēji. Godātie deputāti! Eirozona un gala beigās Eiropas Savienība jau ir par to, ka mēs strādājam kopā. Paldies komisāram Rēna kungam. Un tagad vārds būs abiem referentiem Edvardam Skriklūnas kungam uz trim minūtēm. Lūdzu pieturieties pie runas laika. Gribētu lūgt jūsu uzmanību. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Burtiski pāris komentāri. Vispirms Vēlētos pateikties ECB par sadarbību un par viņu atbildēm uz visiem maniem jautājumiem. Otrām kārtām vēlētos pateikties ēnu referentiem par lielisko komandas darbu. Mums e, izdevās ziņojumā iekļaut vairākus grozījumus, kas ziņojuma spektru ir paplašinājis. Protams, ka ir ārkārtīgi grūts laiks, kurā mēs dzīvojam un strādājam. Lai kādas arī būtu eirozonas vēlmes, tās jau sen ir zināmas. Ko mēs zinām? Mēs vēl neesam nonākuši līdz optimālam valūtas tirgum, līdz optimālai eirozonai. Mēs vēlamies to redzēt labāku. Un tomēr tieši šā iemesla dēļ mums ir jādarbojas jaunradīgi. Mums ir jāmēģina izveidot adekvāti ekonomiskie instrumenti un politikas. Un, protams, ka ir jāņem vērā Eiropas sociālās kohēzijas principi. Ir tādi eksperti, kuri apgalvo, ka Eiropas centrālā banka nevar neko teikt Grieķijai, jo to aizliedz viens uh, 103. Eiropas Savienības līguma pants, un tomēr Grieķijas izpestīšana un arī citi pagaidu finanšu palīdzības pasākumi ir pieejami. Mēs zinām, ka tādu ir vairāki. Ir iespēja izmantot tos īslaicīgi, un ir tādi instrumenti, kur var darboties ilgākā laika periodā. Kā kolēģi šeit jau pieminēja, mums kā Eiropiešiem ir jāraugās uz eiro kā mūsu kopīgo valūtu, un, protams, ka mēs vēlamies, lai tai dzīve būtu veiksmīga. Līdz ar to Mums ikvienam padomē, parlamentam un komisijai, kā arī Eiropas centrālajai bankai, ir jānosēstas pie viena galda un jāmēģina rast risinājums, kas palīdzētu visiem. Visbeidzot, Mums ir jāmēģina atkārtoti atgūt iedzīvotāju uzticēšanās finanšu institūcijām, un to var panākt tikai ar labāku riska pārvaldību, ar adekvātu pārvaldību un caurskatāmību. Visiem ir skaidrs, ka šāda apmēra krīze nedrīkst atkārtoties. Paldies! Ulaur. Paldies Skikunas kungam. Nākamais runātājs, un viņš arī pēdējais runātājs par šo jautājumu, gribētu lūgt jūsu uzmanību un pacietību, ir Svens Gigoda kungs uz divām minūtēm. After this debate, uh, I would like to, to make three quick points. Well, first... Pirmām kārtām, es domāju, ka iepazīstoties ar viedokļu atšķirību Šajā parlamentā mēs arī nesam viens prāts par līdzsvarotību. Ir eh, ļoti skaidri noteikts viedokļa atšķirības, un mums ir jābūt patiešām ļoti piesardzīgiem. Trišē kungs, Rēna kungs, lūdzu neesiet eh, tūvredzīgi, neesiet akli ar vienu aci. Mums ir centrālā problēma, kas visiem ir kopīga. Mēs varam vienoties, ka izmaksām ir jāpieaug, ņemot vērā inflācija rādītājus. Dažās valstīs eh, izmaksas bija pārāk augstas un ir ļoti labi, ka jūs beidzot sākat rīkoties. Bet no otras puses ir vairākas valstis, kas izmanto nodokļu politiku, veidojot arī atsevišķu algu politiku un slieksnis tiek pārkāpts. Ja jūs neroku, nerīkosieties šajā saistībā, un, protams, ir vairāk, kas man nepiekritīs, tas tikai piešķils uguni visai eirozonai, un tas ir ļoti bīstami. Lūdzu, neesiet akli ar vienu aci, un tāpat es lūkšu arī kolēģus nebūt aklus ar vienu aci. Ja mēs runājam par Grieķijas situāciju, uh, un stabilitātes programmu, kas tik ļoti tika slavēta, es vēlētos uzsvērt, ka joprojām ir liels problēmas, un es vēlējos atsaukties uz savu vizīti Grieķijā. To apmeklēju pagājušā nedēļā. Liels vairums cilvēku Grieķijā uzskata, ka pēdējo 10-20 gadu laikā ļoti daudzi sarausa bagātību neskaidros un uh, e, neataisnotos apstākļos. Ja jūs uzslavējat īrijas centienus, jūs nevarat īriju salīdzināt ar Grieķiju. Grieķi uzskata, ka viņiem ir ir jācieš tādēļ, eh, viņiem ir jācieš citu dēļ, viņi nav paši vainīgi savā nelaimē. Un lūdzu, Rēna kungs, izdariet spiedienu uz Grieķijas valdību, lai viņi veiktu leģitīmu darbu un lai viņi sodītu tos, kas ir izraisījuši šo krīzi. Savādāk šī programma izgāzīsies arī ekonomiski iemeslu dēļ. Mums vajadzētu parūpēties, lai tā ir sociāli attaisnojama. Paldies! Es jau... Közös vitát bezárom. Paldies! Tagad es noslēgšu kopīgās uh, diskusijas, drīz mēs uzsāksim balsojumu. Señorías. Dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt balsošanu. Golniškungs ir lūdzis vārdu. Viņš grib izteikt personīgi raksturu piezīmu. Golniškungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšstādātāja kungs priekšsēdētāja kungs. 19. mārta lēmums, e, e, ko pieņēma Eiropas kopienu tiesa, ir e, ziņo atzinis, ka mūsu parlaments ir pārkāpis uh, reglamentu, atsakoties aizstāvēt manu imunitāti saskaņā ar starptautiskā protokola desmito pantu, un tas pats attiec sakāms arī par deputātu Ruku. Luku Romanjoli. Man jāsaskaras ar uh, rupju tiesisku, politisku uh,